<clears throat> Dear colleagues. Dārgie draugi, nu ko, varbūt atsāksim sanāksmi pēcpusdienas eh, cēlienu. Nu, tātad, kā tas skatīsim, eh, lūguma rakstas kārtība nedaudz pamainīsies, un tagad ņemsim 367 lūguma rakstu no 2018. gada ar Jāna Kalanēla. Tiesības strādāt cilvēkiem ar invaliditāti. Pēc lūguma raksta autori nav ieradusies, nu tad sākumā uzklausīsim komisiju. Ienāpā sensija par eiro mūs pagodinājusi ar savu klābūnu šeit, nu tad lūdzu jums arī vārds komisijas vārdā. Lūk, tam. Pavisam īsi. Komisija atzīst to, ka ir sarežģīta situācija. Un, tāds zems iztrūkums nodarbinātības tirgu personām ar invaliditāti ir grūtības iekļauties darba tirgu. Nu, mēs izmantojam mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai uzlabotu esošo situāciju. Nu, mēs tagad mēģinām uh, popularizēt uh, direktīvu, kas uh, sniedz aizsardzību personām ar invaliditāti, citstarpā no dažāda veida diskriminācijas, un, uh, un īpaši uztveram tādu jautājumu, kā, kā nu, šo, šo saprātīgu šo, šo cilvēku vajadzību vērā ņemšanu. Vācam datus, tā arī attiecīgi par cilvēkām ar uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un, un šī informācija tiek dalīta arī pa, pa dzimumiem, pa, pēc vecuma. Atsaukšos arī uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kur ir, ir tā, nu, slavenais 17. princips, kas atzīst eh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām uz darbu un uz tādu darba vidi, kas ir piemērot viņu vajadzībām. Nu, un, attiecīgi, mēs labprāt uzklausītu lūguma raksta autori, bet, nu, diemžēl viņi nav ieradusies, tā kā tas šobrīd mums arī viss, kas būtu sakāms no mūsu puses. Paldies! Pieteikušies runāt vairāki kolēģi, komitejas locekļi. Sāksim ar Jaroslavu Dūdu, lūdzu, Dūdas kungs. Thank you very much. Šodien... Paldies, ciemā priekšstādātāji, dāmas un kungi, kolēģi. Eiropā ir vairāk kā 100 miljoni cilvēku ar dažādām invaliditātēm, un šis skaitlis, eh, diemžēl, turpina pieaugt. Miljoniem eh, eiropiešu ar invaliditāti vēlas eh, strādāt, mācīties un piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ceļot maksimāli patstāvīgi, cik tas, tas ir iespējams. Un um, Eiropai vienkārši ir um, jāapmierina viņu vajadzības, jārealizē viņu tiesības, un tikai tādēļ, ka mēs esam ratificējuši konvenciju par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām, bet pamatā tādēļ, ka Eiropai ir nepieciešams uh, pilnībā īstenot savu sociālo, ekonomisko un intelektuālo potenciālu, kas piemīt šai cilvēku grupai. Mums ir nepieciešams uh, racionāli, cik mēs iespējams, pielāgot darba vietas viņu vajadzībām jāsniedz eh, viņam, viņiem papildus eh, apmācība, jāpalīdz viņiem iegūt papildus iemaņas, lai viņi pārētu no, no, no dzīves uz pabalstiem uz eh, ekonomiski aktīvu dzīvi, lai, lai viņi iegūtu normālas darba vietas un, un sāktu paši pelnīt uh, savu maizīti. Tas ir labākais veids, kā pielikt punktu sociālajai mm, iztumšanai un, un nabadzībai, kas uh, bieži vien ir ir vērojami šajā grupā. Tādēļ aicinu saglabāt šo petīciju atvēr, lūgumrakstu atvērtu vismaz līdz tam brīdim, kad komisija nāks klajā ar savu stratēģiju. Ah, tātad, kas ir paredzēta laika posmam pēc 20. gada. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Čāra Gēma. Lūdzu! Grazie. Paldies! Dārgie kolēģi! Situācija, kur apraksta lūguma raksta autori Ariāna, ir tik nopietna, ka mēs vienkārši nedrīkstam to mm, ignorēt, nepievērst tai uzmanību. Un, tātad eh, par, eh, arī eh, manā birojā strādā, strādā meitene ar invaliditāti, viņa nāk no, no Bārijas. Un šī stažiera ilgāko laiku, jau gadiem ilgi sūdzās par, par šo situāciju, kurā tā ir neapvienoša darba apstākļi. Un daudzi cilvēki ar invaliditāti saslimsta, un saslimsta arī tādēļ, ka viņi ir ekonomiski neaktīvi, un viņi jūtas sabiedrībai nebaidzīgi, un viņiem pret tiem attieksmi kā pret priekšmetiem. Nu, nav iespēju piedzīvot profesionālu izaugsmi, uz ko viņi būtu visi tiesības pretendēt. Piekļuvu darba tirgumu cilvēkiem ar uh, invaliditāti ir mm, paliek mm, liela problēma. 50,7% ir bezdarba līmenis, slēdzam ar, uh, ar 17% uh, cilvēkiem, kur, kuriem nav nekāds invaliditātes. Tā kā jāsaka, ka Šie cilvēki joprojām turpina saskarties ar nozīmīgām problēmām. Viņi, viņi vienīgais mēģina dzīvot pastāvīgu dzīvi. Mums jānodrošina, lai ANO konvencija par uh, cilvēku ar invaliditāti tiesībām tiktu ievērota un pilnībā īstenot visās dalību valstīs. Jo sevišķi mēs runājam par, par eh, nediskrimināciju pret uh, cilvēkiem neatkarīgi no, no, no iemesliem. Mums jādara viss iespējamais, lai cīnītos pret jebkurām, jebkuru diskrimināciju darba tirgu. Uh, Mums ir jāizstrādā labi darba apstākļi, jānodrošina vienlīdzīgas iespējas, jārobiedrību tiesības, ir piekļuva apmācībai un, un uh, kvalifikācijas celšanai. Tā kā es aicinu paturēt šo petīciju atvērtu, ņemot vērā darbu, kas turpinās pie Eiropas stratēģijas uh, attiecībā uz personu personām ar invaliditāti un viņu tiesībām satīja pēc 20. gada. Jā, droši vien, lai arī šī persona grupa uh, pilnībā varētu realizēt savas uh, tiesības uz darbu. Paldies! Paldies! Uh. Nu, un pagājušā runātāja saraksts mums te ir. Furonkungs tālāk, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlos lūdzu vārtu, lai, lai atbalstītu šo lūgumu rakstu. Un, un to, ka tas paturētu, at, tik paturēts at, atvērts. Mums Eiropas līmenī ir jādara vairāk. Mums jāklausās pilsoņu balsīs un šajā komitejā. Lūguma raksta autori Ariana aprakstā visai bēdīgu situāciju, kurā tā atrodas. Un, um, viņa aicina Eiropu rīkoties, Eiropā ir tiesības uz darbu, bet, nu, diemžēl tie pie šiem paliek tikai skaisti vārdus papīra. Runa par tātad aicinājums 27 dalību valstīm nodrošināt, nodrošināt līdztiesību un dod cilvēkiem īstenot savu intelektuālo un nu, citu potenciālu, kas nāks pa labu arī mūsu sabiedrības un tautsveicības dzīvē. Pamatiesība hartā 21. līdz 26. pāns ir jāizteno, ja runa par tiesībām uz nediskrimināciju tiek izstrādāta jauna stratēģija, ko te kolēģi pieminēja. Um, līdz um, tuvākajā laikā šie šķēršļi jānoslēdz, jā, jānojauc, lai visām personām būtu vienlīdzīgs iespējas uz darbu. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, eh, saka um, Agijus Libes kungs. Eh, Arī es atbalstu to, ka cilvēkiem ir nepieciešams dzīvot pastāvīgi neatkarīgu dzīvi, lai viņi būtu pastāvīgi gan sociāli, gan ekonomiski. Un tādēļ situācija, kurā atsevišķas cilvēku grupas ir izslēgts no darba tirgus, nu, piemēram, šajā, šajā gadījumā personas ar invaliditāti un ka viņi piedzīvos jaunu diskrimināciju darba tirgu, tas ir klajā pretrunā ar Hāno konvenciju. Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dalība valstis ir parakstījušas šo konvenciju Līdz ar to tā mm, ir jāpilda. Ja mana valsts ir viena no šīs konvencijas parakstītāju valstīm. Un eh, te mēs pārkāpjam 27. pāntu šajā konvencijā par eh, cilvēku ar eh, invaliditāti tiesībām, kur ir paredzēts un viennozīmīgi noteikts, ka visām personām, arī tām, kurām ir dažāda invaliditāte, ir jābauda vienlīdzīga piekļuve darba tirgumu bez jebkādas diskriminācijas. Tādēļ sociāldemokrātu grupa atbalsta to, lai šī, šis lūguma raksts tik paturēts atvērts, tātad mēs to nenoslēdzam. Un problēmas, ar kurām šeit saskaramies un kas ir izcelta šajā lūguma rakstā, ir noteikti jāņem vērā un jārisina jaunajā invaliditātes stratēģijā. Laika posmām pēc 20. gada lai mēs sūtītu tādu skaidru signālu visām dalību valstīm, norādot, ka ir nepieciešams uh, rast risinājumu, jānovērš diskriminācija, jā, jānojauc visi pastāvošie juridiskie un citi šķēršļi, kas uh, traucē šīm personām efektīvi iesaistīties darba tirgu. Šīm personām jāļauj kļūt par uh, neatņemama mūsu sabiedrības uh, sastāvdaļa. Un jādod viņiem tiesības pilnībā iekļauties uh, darba tirgu. Un tādēļ aicinām šo petīciju saglabāt atvērtu. Paldies, uh, Kankasas kungs, lūdzu. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindig ilyen... Paldies, priekšstādātāji vēlas izmantot šo iespēju izteikties, es ālēšu un mm, priecājos dzirdēt eh, to, ka tiek aktualizētas šīs problēmas un pilnībā piekrītu kolēģiem. Neatkārtošu nu, vēl šos pamatprincipus, eh, proti nediskriminācija, eh, ANO konvencijā paredzētais. Es esmu ticējis ar logumraksta autori. Viņa ir augsta kvalificēta persona ar, ar uh, Uh, izglītību jurisprudencē. Nu, viņa ir uh, uh, tātad daļai neredzīga, un viņai līdz ar to ir problēmas sakoties darba tirgu. Protams, principā mēs runājam par dalībvalstu kompetenci, jo darba tirgus regulēšana ir tiešām dalībvalstu pārziņā. Un tā jau pat par sevi nav problēma, bet problēma tā, ka nu, trūkst harmonizēto, harmonizēta minimuma normām. No rīta mēs runājām par tiesībām piedalīties vēlēšanās. Nu, šeit ir eh, nu, līdzīga opera. Šeit vajadzētu rast līdzīgu risinājumu, proti, pa, panākt kādu minimālo regulējumu katrā dalību valstī, kas nodrošinātu kaut kādas minimālās tiesības. Lai valstīm tomēr jāuzņemas zināmas saistības, lai nodrošinātu efektīvu piekļuvu darba tirgumu. Es ceru, ka ka stratēģijā, kas tiek izstrādāta, arī tiks iekļauti attiecīgi pasākumi. Un eh, es ceru, ka parlaments arī kopumā mm, nākotnē pievērsīs pietiekamu uzmanību šiem aspektiem. Še, šim lūguma rakstam jāpaliek atvērtam un mums jāturpina sakot līdz notikuma attīstībai. Paldies! Thank you, Mr. Kosend. Paldies, Kosas kungs. Un tagad došu vārdu sev. Saļo grupa arī atbalsta priekšlikumu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Es nepiekrītu komisijas secinājumam. Proti, ka komisija pati uzņemas monitoringa funkciju komisijas īstenošanai. ANO kontekstā arī pastāv. Um, ir neatkarīga struktūra, mehānisms, kas uh, seko līdz tam, kā konvencija tiek īstenota. Tā ir, bet uh, nu, kam tad uh, Eiropas Savienība ir, izti, ir izskatījusi šo konvenciju un pieņems īpašu rezolūciju par atbalstu šīs konvencijas tātad, uh, realizāciju? taču ne jau velti. Līdz ar to vēlos atgādināt komisijai par tās pienākumu, sekot līdzi šo mehānismu īstenošanai. Nu, no parlamentam te ir, tam ir savu teikšanu. Labi, kas tad vēl? Tad, tad lūgum raksta autora nav viens, es varbūt vēl kādu komentāru vēl no kādas secinājuma no komisijas puses, ne? Nu, priekšlikums ir paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Un varbūt arī nosūtīt vēstules attiecīgām dalībvalstu iestādēm. Mums var tām īstenot direktīvā paredzētās normas to teritorijā. Mēs varam pasvītrot arī komisijas lomu. Tā ir pienākums uh, raudzīties, kā direktīvas tiek transponētas laivvalstu likumos. Un lūksim arī komisiju ziņot mums par aktuālo situāciju un par izmaiņām, ja šī pētīcija paliks atvērta. Neredz, ka kāds iebilst, ka būtu kāds ir priekšlikumi, tātad esam vien, vienbalstīgi lēmuši to, ka šis lūgumraksts tiks paturēts atvērts un uzslīgsim attiecīgās vēstules komisijas pārstāvu klātbūtnē, tātad esam arī um, atkārtot viņu pasvītrošanu, uzsvēruši, ka viņiem ir zinām pienākumi, protams, sekot līdzi tam, kā tiek īstenotie tiesību akti Eiropā. Paldies! Nākamais lūguma raksts uh, ir pēc kārtības 280 uh, no 2018. gada. JB no Spānijas situācija Valencijas uh, Uh, apelsīnu ražotāju tirgu. Lūgumraksta autore nav ieradusies, autors respektīvi Vācu komisijai. Lūgs Berleķē izteiksies komisijas vārdā, lūdzu. Berleķē, kungs ir šeit, jā? Ja? Uh, oui, nous sommes bien. Jā, mēs esam lietas kursā par uh, to, cik svarīgs ir citrus augļu sektors Spānijā. Uh, īpaši Valencijā, un mūs vairāk kārtīgi brīdināja pagājuši gadu un šogad par ražotāju situāciju šajā reģionā. Mēs pat arī tikāmies ar pašiem ražotājiem. Viņi ieradās uz tikšanos ar mums Briselē. Un viens no argumentiem, ko Valencijas ražotāji minēja mm, par tirzniecības eh, problēmām citrus augļiem, bija tas, ka palielinājās uh, imports no Dienvidu Āfrikas. Un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo statistiku, ko nodevām arī jums, mm, makroekonomiskā līmenī nav palielinājies citrus augļu mm, imports uz Eiropas Savienību, bet gluži pretēji ir samazinājums. 2018. gadā bija 5% vairāk importa. Uh, periodā, kas, piemēram, aptver oktobru novembri, kas ir ražošanas periods Valencijā, imports ir samazinājies par praktiski 40%. Un, ja paraugāmies uz 2019. gada skaitļiem, tad imports, kas nāk no Dienvidā Āfrikas, kopumā ir zem 9% salīdzinājumā ar 2018. gadu. Tātad, ja ir kāda problēma, uh, citrus augļu ziņā Valencijā tas noteikti nav kādā saistībā ar Dienvidāfrikas eksportu, bet mēs varam redzēt drīzāk struktūrālas dabas problēmas Valencijā. 2018. gadā ražošana reģionā bija diezgan būtiska, 8% pieaugums nekā iepriekšējā. Ja ražošanas periodā, un tas saistās ar klimata apsvērumiem. Vēlāk nobrieda augļi, un līdz ar to tirzniecības periods samazinājās, bija vairāk pārdodamu mm, produktu īsākā laika posmā, ja tā var izteikties, un tāpat arī kvalitāte mm, bija sliktāka, citrus augļi bija mazāki, pēc izmēra bija arī klimata iemesli, bija mazāk pieprasījuma. No, nu, piemēram, ziemas bija diezgan siltas, cilvēki patērēja mazāk, un tad bija citi apsvērumi, bija plūdi, no, spēcīgas lietus, gāzes, kas radīja fitosantārs problēmas, kas arī ietekmēja augļu kvalitāti. Viņi bija mazāk labi nekā būtu bijis jābūt. Tad bija arī problēma uz Francijas robežas, kas arī ietekmēja citrus augļu eksportu no Spānijas uz pārējām Eiropas Savienības valstīm. Un tad vēl, to mēs arī pieminējām, ka tikāmies ar eh, Valencijas eh, ražotājiem Briselē ir organizatoriskas dabas eh, problēma attiecībā uz tā, kā notiek šo ražotāju darbs. Tur 34% ražotāju ir zināms, ka Spānijā ir aptuveni 300 ražotāju organizāciju, un tad viņi var izmantot operatīvos fondus, ko 50% apmērā iz atbalsta Eiropas Savienību, un tad mm, to investēt, ja profesionāļi paši uh, nerīkojas un neorganizē savu rīcību, tad viņi nevar iegūt eh, fondu atbalstu, nevar saņemt investīcijas eh, vidas pasākumu veikšanai, fitosanitāriem pasākumiem un arī krīzes situācijām, kur mēs 50% finansējumu piedāvājam. Tad vēl ir arī citi instrumenti, kas var būt ražotāja rīcībā reģionā, piemēram, lauka attīstības programma, tad ir citi pasākumi, investīciju pasākumi. Uh, kas ir iespējams pateicoties lauka attīstības programmai. Tātad eh, Spānijas citrus augļu ražotāju rīcībā, jo īpaši tie eh, to rīcībā, kas strādā Valencijā, viņiem ir instrumenti, iespējas, kas ļauj pārvarēt krīzi, kad ir pārprodukcija, un kas ļauj arī uzlabot konkurētspēju, pateicoties investīciju pasākumiem, uh, kas var tikt veikts infrastruktūrā vai arī vidē, lai cīnītos ar, ar vidi saistītām problēmām un fitosantārām problēmām. Paldies! Paldies par šo skaidrojumu! Vārds eh, kolēģiem. Rēgo kundze pirmā, lūdzu. Paldies! Šis lūguma raksts, ko saņēmām ar rakstiski rakstītu vēstuli, no nu viens ražotājs, un principā tas ir viens no labākajiem piemēriem par to, kā ikdienā cilvēki izjūt brīvās tirzniecības līgumus. Vairāki mazie vidējie lauksaimnieki. Ko tad viņi piedzīvo Spānijā, piemēram? Vēlējot uz teikt, ka tas man pārsteidz. Nu, tad ļoti Da, skaisti visu paskaidroja komisijas pārstāvis, bet eh, nerunāja par eh, tiem apstākļiem, kādos tiek audzēti eh, citrus augļi. Bet uh, ir ļoti daudz pūles, kas jāpieliek lauksaimniekiem, un mēs redzam arī, ka uh, Eh, daudz mobilizācijas notiek mūsu valstī saistībā ar šo jautājumu. Ir daudz lūgumu arī, kas izriet no ārotbiedrībām, lauksaimnieku ārotbiedrībām, kariem ir saistīta ar citrus augļu eh, sektoru. Un tur jau ir daudz elementi, kas eh, parādās, kas jāmin. Piemēram, tas, ka vajadzētu drošības klauzulu aktivizēt tirzniecības nolīgumā, kas tika slēgts 2016. gadā ar Dienvidāfriku. Tāpat jāliek punkts nevienliedzīgai attieksmei attiecībā no izcelsmes valsts produktam. Ir jāveic iepriekšēja mm, novērtējums un arī pēcnovērtējums mm, tirzniecības nolīgumiem attiecībā uz ietekmētajām kopienām. Tad ir jābūt cauradzamam marķējumam mm, par fitosanitāru apstrādi produktiem atkarībā no izcelsmes. Tātad te ir konkrētas lietas, kas varētu palīdzēt uh, atrisināt to, ko lūguma rakstiesniedzējs lūdza savā vēstulē, un tad nu mēs piedāvājam to, lai lūgumraksts eh, tiktu saglabāts atvērts un lai komisijai tiktu lūgts izstrādāt atzinumu vai paredzēts uh, ga garantijas klauzulu aktivizēt 2016. gada līgumā un vai ir kādi citi pasākumi, lai aizsargātu Valencijas lauksaimnieku cilvēkus, kas eh, izjūt nevienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz saviem produktiem. Paldies, Agijārs, kundz, nākamā. Paldies priekšsēdētājiem. Eh, kā to lūgumu rakstiesniedzējs min, tad citra kultūras situācija Valencijā ir kritiskas un cēloņi ir dažādas dabas. Tomēr realitāte ir tāda, ka Valencijas ražotāji vairākus gadus pārdod uh, Eh, mazāk par mm, pašizmaksu, pat ne 20 centus kilogramā. Mums ir ar Turciju, Ēģipti eh, līgumi, un tas pasliktina situāciju, un komisija nespēja novērtēt to, kā tas ietekmē situāciju Spānijā un eh, Eiropā. Un šeit Valencijas piemērs parāda to, ka nav ieinteresētības attiecībā uz Spānijas ražotāju nākotni. Un, un par spīti komisijas iedrošinojiem vārdiem šeit. Uh, Āfrikas apelsīnī sājūk ar pārējiem. Šojā vasarā pa vairākām ostām Dienvidāfrikas šie apelsīni ienāca bet Spānijā 2. septembra nedēļā tiek ievākta raža un konkurence nav godīga. Pa šī māksla ir aptuveni 12 nu, kā, kā tad tiek algoti šie savācēji, nu, tur arī nav vienlīdzības un nu, tur ir liels bažas katru gadu. Mm, šie Dienvidāfrikas nu, mm, apelsīni ienāk ar visādām arī slimībām, un tad komisija uz to nereaģē, bet Tunisijā jau ir pirmie gādījumi ar šo uh, šiem melnajiem plankumiem šis produkcija ir nepārtraukta, un ko tā, kā tad mēs reaģējam ar vien vairāk līgumu, kas nav vienlīdzīgi. Spānijas ražotājiem vajag steidzamus pasākumus, lai pavērstu par labu šo situāciju, un, protams, priekšstādātāji lūdzu, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Paldies! Paldies! Garstiem ar ko kungs. Lūdzu, atvainojies, īsti neskatījos tur, bet jums atskatīju. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Citrus augļiem ļoti daudz problēmu. Ir problēmas ar noteiktiem periodiem, fitosanitāro problēmu. Vispirms jau runājam par laika periodiem. Līdz neseniem laikiem vienīgais. Uh, kas mūs satrauca, bija e, Mārokā, Turcija, šīs valstis, kur citrus augļu ražošana sakrit ar mūsu laikiem, bet tagad mūs satrauc arī tas, kas notiek Dienvidu Āfrikā, divu iemeslu dēļ, tāpēc, ka mandarīnu ražošana kļuva praktiski neeksistējoša 90. gados, kad tika pasrakstīts uh, Uh, nolīgums, bet uh, tagad viss ir mainījies. Uh, tāpat tika samazināti muitas tarifi, kas arī ietekmēja Dienvidā Āfrikas um, produktu ieplūšanu, ekonomikas novērtējumu ietekmes novērtējumu, izvērtējums būtu jāveic un iekšējā ražošana citrus augļiem un imports uh, jo īpaši mandarīnu jomā ir pirmā daļa šajā lūgumrakstā, otra daļa attiec uz uh, sanitārijām kontrolēm, ka tiek pārbaudāti importēto augļu mm, uh, sanitārā situācija. Un tur ir liels problēmas, tur ir melnās, uh, melni plankumi, vēl citas problēmas. Uh, Eh, augļiem, kas nāk no Dienvidāfrikas un arī no Tunisijas. Iespējamās sekas mūsu ekosistēmām un arī sabiedrības veselībai ir ļoti rada satraukumu. Otrā daļa lūguma rakstā ir tā, šajā lūgumā ir tāds, ka vajadzētu veikt eh, fitosanitārās kontroles un uh, Mm, slimību pārbaudas no kopienas iestudē, iestādēm un Vox, Podemos, mm, šādas mm, politi, politiskās partijas lūgums runāt lēnāk, un mēs eh, Podemos, Vox un arī ETP, mēs eh, tieši vienā valodā runājam, un nu, vajadzētu arī tad kopienas iestādēm kaut ko darīt šajā ziņā. Paldies! Paldies, Žakē kungs. Vaskesa kungs. Lūdzu, atvainojās. Vaskesa kungam vārds. Muchas gracias, prezidenta. Nu, Lielas paldies priekšsēdētājiem. Ar 300 eh, hektāri, 300 tūkstoši hektāriem, kas tiek apstrādātīs, eh, Spānija ir septītais lielākais ražotājs. Uh, Eh, citrusaugļiem, un eh, šī vadošā pozīcija ir bagātinoša ne tikai Spānijai, bet arī Eiropas Savienībai, un tas ir jāatbalsta un jāsaglabā no kopienas puses. Tamdēļ mēs pievienojamies nozares satraukumam par mm, to, ka ir problēmas ar mūsu lauksaimnieku ilgtspēju. Uh, Ir eh, skaidrs, ka mm, š, cenas ir no Dienvidāfrikas ir ietekmējušas situāciju, bet eh, tas nav vienīgais iemesls. Risinājums nevar aprobežoties tikai ar šīs problēmas risinājumu. Mums vajadzētu koncentrēties uz eh, turpmāko mēnešu KLP pārunām, gan finansējumu, gan struktūru. Mēs vēlamies tādu KLP, kas apbalvotu tā, tos lauksaimniekus, kas investē modernizācijā un kuriem ir produkti ar pievienoto vērtību. Nevar būt tā, ka jāsacenš tikai ar zemākām cenām, lai ir sacensība ar kvalitāti. Turpmākajā vienošanā ar apvienoto karalisti, nu zinot, ka 2018. gadā 4 miljārdu apmērā uh, Spānija veica eksportu, nevajadzētu eh, kā ierobežot šīs ekspertā, eksportācijas un lūdzam komisijai, lai būtu savstarpējības klauzulas ievērots un pašreiz jau ir paredzēts nekavējošs drošības mehānismu ak aktivizācijas gadījums, ja ir kādas problēmas ar klauzulu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz standartu uh, Eh, sanitārijā un fitosanitārajā jomā piemērošanu. Un te mums ir negodīga konkurence. Ir jābūt brīvai mm, tirzniecībai, lai tas nav sloks vai problēma mūsu lauksaimniekiem, bet iespēja uzlabot situāciju un izmantot visas iespējas, kādas ir Spānijas laukiem. Tāpēc priekšsēdētājs kundze lūdzam, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Lielas paldies! Next, Mr. Ben Huber. Vanhūvera kungs. Tankas jau Frau Fors. Paldies priekšsēdētāji. Nu, lai pierunāties ar spāņu kolēģiem, viņu lūgumos, pilnībā atbalstu viņus. Nu, ražošana pieauga vienā reģionā. Un uh, importi no trešajām valstīm arī pieaug. Tas nozīmē, ka nu, situācija varbūt ir, pie, ir uh, uzlabojusies viens. Uh, procentu šo, šo vai tur, un, un imports par 10% var izmainīt pastāvošo situāciju, kāds arī, un tāpēc es arī saprotu mūsu spāņu kolēģu sāpi, viņu lauksaimnieku problēmas, kā tika atzīmēts, mums arī jāuzmanās, jāskatās, kādas tad ir ražošanas izmaksas dažādās valstīs, Spānijā, piemēram, piemēram, ražošanas izmaksas ir citādas, un, un šie produkti netiek ražoti pēc vieniem apstākļiem un jāņem vērā arī veselības apsvērumi. Ja sevišķi mēs domājam par uh, auga aizsardzības līdzakļiem, Eiropas um, mm, produktiem, uh, nu, tomēr ir uh, augstāki standarti nekā trešo valstu importētajai produkcijai. Nu, te noteikti jāpaturprātā veselības apsvērumi. Un kā pieminēja komisijas kolēģis, protams, ir dažādas iespējas strādāt ar ražotāju organizācijām un, un varbūt stiprināt kaut kādus uh, tirsniecības eh, prasības. Un te nepieciešams varbūt arī dažādu nu, no asociācijām iesaistīties. Mūsu frakcija arī lūdz paturēt šo eh, lūgumu rakstu atvērtu, kamēr komisija nesagatavojas pilnvērtīgu ziņojumu. Paldies! Thank you! Paldies! Agiera Garcia, lūdzu! Muchas gracias! Eh, Liels paldies! Nu, ir tāda vienprātība runātajā, bet es vēlētos atsaukties uz Eiropas komisijas pārstāvi teikto. Mēs runājam par citrus augļu ražošanu, mm, kad ir mazāka ražošana nekā pieprasījums, un Eiropas līmenī netiek sāražots tik daudz citrus augļu, ko pieprasa Eiropas patērētāji, un ta, ir tādas valstis, kas ir ieinteresētas tajā, lai tiktu veicināts imports no trešajām valstīm citrus augļos. Un tieši tas arī notika vienošanā ar Dienvidu Āfriku. Tiešā ietekme, kāda tam bija, izpaudās Spānijas citrus augļu ražošanas nozarē, un tieši tur arī koncentrējas Eiropas um, spēks. Uh, Tur var būt arī kādas struktūrāls problēmas, bet eh, ietekme kāda bija, jo īpaši izmaiņas pēdējā vienošanā ir eh, jāizskat no komisijas puses. Varbūt ne DG Trade, bet eh, DG Agre. Un arī kolēģis atsaucās uz to, ka tika paplašināts arī periods bez eh, muitas tarifiem, un tad tagad ir 30. novembris ir eh, noteikts. Eh, tur ir divas nedēļas, kuras sakrīt, kad no, ar ražošanas periodu Valencijā. Un tādējādi te ir tieši skaitējums, jo nav prasību savstarpējībai. Tāpat es vēlētos vērsties pie komisijas pārstāvja ka eh, pagājušā gadā notika tāda, pirmkārt, tas, ka tika samazinātas prasības attiecībā uz citrus augļiem eh, turpmākai pārstrādēji. Kāpēc tiek eh, samazinātas prasības apelsīniem, kas tiek ievesti, lai no viņiem izspiestu sulu? Tāds notiek attiecībā uz Dienvidāfriku, un tur ir ļoti bīstama slimība ka ir melnie plankumi. Un Eiropā mums arī var būt šāda slimība ar ļoti smagām sekām. Varam zaudēt citrus augļu ražošanu. Un kāpēc tas notika? Tāpēc, ka ir interese veicināt eksportu no Dienvidāfrikas, tāpēc arī tika atjaunots uh, nolīgums, kas uzlabo nosacījumus eh, Dienvidāfrikai. Un eh, vai tas publiski vai ne, ne publiski tika vai netika atzīts, tas ietekmē ražošanas sektoru Eiropā, kas konkrētā gadījumā ir Valencijas reģions, un tam dēļ ir eh, jāveic grozījumi, un es esmu gandarīta par šo lūgumu rakstu, jo tādējādi var nosūdīt to, ka tiek paplašināts, pagarināts termiņš un notiek uh, Mm, sa, sakrišana ar mūsu ražošanas periodu. Un eh, mēs ar īstenošanas aktu eh, pagarinājām šīs prasības eh, šiem apelsīniem. Un tas viss ir būtiski ietekmējis situāciju. Un visļaunākais ir tas, ka ja mēs neko nedarīsim, Un ar šādiem e, līgumiem, ne tikai ar Dienvidāfriku, bet konkrēti ar Dienvidāfriku, kas tad notiktu, ja tagad galvenais citrus augļu ražotājs Eiropā būs e, Dienvidāfrika? Nu, vai mēs vēlamies izskaust ražošanas sektoru? Es domāju, ka nē. Tāpēc ir jātu, jāpatur prātā vairākus aspektus, kas ir būtiski ietekmējuši situāciju Valencijā, ka esam nonākuši šajā situācijā. Tāpēc es pievienojos vairākumam grupā, lūdzu, lai lūgumraksts eh, paliktu atvērts un šajā plenārsēdē bija apstiprināta arī rezolūcija pret iznošanas aktu, ar ko atvieglo uh, citrusaugļu ieviešana ar mazāku fitosanitāro kontroli. Tas tika atbalstīts ar vairākumu. Plenāra sesijā vairākums deputāto atbalstīja. Tas ir jāmaina. Un te man tiešām grūti saskatīt, kas ir uh, Kā tas nākas, ka Dienvidā Afrikā eh, tiek piešķirts priekšrocības salīdzinājumā ar Eiropas ražotājiem, konkrētā gadījumā Valēnsijas ražotājiem? Lielas paldies! Okay. Thank you. So... Paldies! Citu runātāju vairs nav jāsicina. Ka visi runātāji ir ierosinājuši saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Un Runājot par citām iesaistītajām komitejām, gribu atgādināt, ka šis lūgumraksts tika nosūtīts arī Agri komitejai, lai gūtu viņu atzinumu 10. novembrī. Un arī Inte 10. novembrī. No Agri atbildi saņēmuši nesam, bet ir atbildi no Inte komitejas. Tur ir norādīts, ka viņi ir nolēmuši ņemt vērā viņu lūgumrakstu turpmākajā komitejas darbā. Ir arī rakstiska atbilde no komisijas. Bet, nu, faktiski mēs jau arī uzklausījām komisijas pārstāvis šeit. Tika skaidrots, ka kopš Tad ir atbilde, kas datēta ar vakardienu, un balstoties uz eh, tiešniecības statistiku, komisijai nav pierādījumu par to, ka uh, sarežģītā situācija tirgu būtu saistīta ar palielinātu importu no Dienvidāfrikas. Nu, lūk, tā kā ir eh, pretrunīgas nostājas šai ziņā. Nu, un tas pats par sevi jau ir iemesls, lai turpinātu gūt vairāk informācijas. Tāpēc es ierosinu lūgumrakstu saglabāt atvērtu. Nezinu, varbūt vēlreiz to jāsūta agri komitejai ja atgādināsim viņiem, ka viņi tā arī nav reaģējuši. Vai varat piekrist? Jūs esat arī agri komitejas sastāvā. Nu, varbūt eh, jūs varat palīdzēt. Es esmu, bet arī Foido kungs un Vaica kungs un Agilāras kundze arī. Mēs visi esam agrī komitejā. Nu, nu, katrā ziņā es varu pateikt, ka agrī komitejā es to aizstāvēšu. Un tieši tāpat arī zaļ, zaļo vidū. Ok, so all of us will do our best. Labi, nu tad mēs visi darīsim, ko varēsim, lai sazinātos arī ar agri komitejas locekļiem. Izmantojot arī tos kolēģus, kas darbojas arī šai komitejā, nu tad iesim tālāk. Yeah. So, Marmino. Uh, Marmino. Uh. So, petitions 886. 886, 1168, 2016 un 1059 2019 vairāki spāņu autori par uh, marminoras aizsardzību. par sausūdens lagūnas aizsardzību Mursijā. Izabela Rubio Peresa Lūdzu, piecas minūtes. I don't see. I, I, I am not Isabel Rubio, but I. Nesmu Isabela Rubio. Esmu viņas pārstāvis. Paldies! Mursijas iedzīvotāji ir ļoti satraukušies par šo ekocīdu, kas eh, nu, ietekmē ne tikai turismu, bet arī veselību un ietekmē ļoti daudzus eh, iedzīvotājus un sociālu, ekonomisko situāciju kopumā. Tās ietekmē piekrasts iedzīvotājus. Kad mēs iesniedzām 2016. gada beigās eh, komitejai lūgumu rakstu, tad jau Marmenorā bija smaga situācija. Pārāk daudz ehm, dažādu vielu ūdenī un pēc gāras izskatīšanas uh, komitejā jāteic, ka situācija ir pasliktinājusies. Fauna, augi izmirst. Tāpat ir ar atkal plūdi, jo slikti tiek pārvaldīti not, noteces, kas ietek mārmenorā, un tāpat arī apūdeņošana netiek labi pārvaldīta valdīta. Tur arī nelegāla rīcība. Un eh, runājot par komitejas veikto mm, izpēti, Eiropas komisija un Spānijas iestādes minimizēja problēmu, eh, saglabājot pozīciju par to, ka it kā viss esot kārtībā, apgalvojot, ka eh, likumdošanas administratīvie pasākumi ir bijuši pietiekami, lai stātos pretī ekoloģiskai problēmai. Tā ir uh, Eh, jūras lagūna, ko aizsargā Natūra 2000 un Ramzāra konvencija. Kaut arī mm, Segūras upes eh, konfederācijas un reģionālā valdība jau ir mm, mēģinājuši ko darīt, ar to nav bijis pietiekami, tāpat arī bija pretrunīgas normas un nepietiekamas, ne arī tika ņemta vērā likumdošana saistībā ar notecēm. Mēs te runājam par 9 1600 nelegāliem hektāriem, ko atzina Segurs upes konfederācija. Tāpat arī nitrātu ziņā mēs runājam par 4000 tonu. E, un netiek e, mēģināts ķerties klāt pie problēmas cēloņiem, un risinājumi atrodas e, nevis tiek piedāvāt cēloņiem, bet jau sākām. Uh, Vajadzēja izvairīties no katastrofas, bet tā nav. Un uh, kāpēc tad tiek pārkāptas vides tiesības un nenotiek prevencija? Mm, tas saistās ar to, ka garantijas netiek īstenots no kompetento iestāžu puses, kas atbildības, atbildīgs par nitrātiem. Uh, Mārmenoras eh, basēnā pilnībā netiek ievērots Eiropas tiesības, un te mēs atsaucamies uz nitrātu direktīvu, Rednatūru 2000, putnu direktīvu, ūdens pamatdirektīvu eh, un, un daudzām citām, kuras minētas lūgumrakstā. Mārmenoras ūdens basēnā, kaut arī tā ir ievainojama zona, nitrātu ziņā šodien tiek pieļauti notekūdeņi eh, no kas ir pieauguši vienā no visausākajām zonām. Eh, divi, re, eh, Natūra 2000 ir tikai formāla etiķete, kas būtu īpaši jāaizsargā patiesībā, un nu, pēc tam, kad tika pilni, visaptvarošs apsaimniekošanas plāns piemērots, tāpat izmirst sugas, tiek pārkāpts sastais dzīvotņu direktīvas pāns, putnu direktīva. Eh, principā tikai eh, notiek pasliktināšanās. Māra menora ir ļoti svarīga zona. Un eh, tas ietekmē galveno, galvenokārt noteces. Tāpat arī ir pesticīdi, ehm, kalnrūpniecības atliekas, kas ieplūst. Jau trīs gadi pagājuši kopš šī lūgumraksta iesniegšanas. Ir e, pasākumi pieņemti, bet e, nekas konkrēts nav, efektīvu pasākumu nav. Un e, tad nu, mēs ieradāmies demokrātijas namā, lai dotu balsi ievainotai demokrātijai un nākotnes balsīm. Tiek nogalināta marmenora, ir jābūt uh, piesardzīgiem, bet Eiropas komisija to neņem vērā, un mēs ierodamies pie līdz likumdevēja, lai cīnītos par to, ka Eiropas vidas tiesības netiek ievērotas un netiek rūpīgi ievērota īstenošana. Tiek zaudēta ekosistēma, kas eh, mums saustās ar bērnību un ģimenes, kuras izmanto Mm, eh, marmenors iespējas arī cieš, un mēs lūdzam, lai mūsu cilvēktiesības tiktu ievērotas, eh, kas saistās ar marmenoru, un mm, tāpat mēs atsaucamies, mēs lūdzam, lai eh, lūgumraksts tiktu paturēts atvērts, lai Eiropas deputāti ierastos un uz vietas konstatētu, kas tad notiek marmenorām. Uh, Un tad, balstoties uz to, vajadzētu izstrādāt eh, rekomendāciju atzinumu par nenovēršanos pasliktināšanos marmenorā. Tāpat eh, lūdzam arī, lai vides komiteja parlamentā izstrādā atziņojumu. Lūdzam, lai eh, lūgumrakstu komiteja lūgtu komisijai mm, uzņemties atbildību un sāk pārkāpumu procedūru par Mm, marmenoras situācijas pasliktināšanos. Eiropas Savienībai jārīkojas enerģiski. Vēlreiz lūdzam glābiet unikālu ekosistēmu, kas uzlabo tūkstošiem mm, Eiropas cilvēku labsajūtu. Paldies! Mums ir arī pati nesenākā 19. gada petīcija Luisa Alvarez, Kastiljano Rubies. Mm, šķiet, ka viņa zālē nav. Ir. Ok, please. Five eh. minutes, please. Not more. Previous petitioner took. Lūdzu, piecas minūtes neilgāk. En primer lugar, agradecer a la comisión. Vispirms es vēlētos pateikties komisijai par to, ka ļāvāt eh, prezentēt lūgumu rakstu saistībā ar Marmenoru situāciju. Mēs lūdzam, lai eh, būtu mm, reakcija Un jūs noteikti spēsit pavērst situāciju par labu, kas 30 gadus ir tāda veidījusies, un tā ir bijusi tik letāla kā pati apūd piesārņojums. Š, šī situācija turpinās, kaut arī Eiropas komisija jau ir devusi savu atbildi, kā tas ir arī gadījumā, ko nu pat uzklausījām. Šajās atbildēs tiek atzīts, ka Spānija neīsteno īpašās aizsardzības zonas pienākumus un noteiktu pasākumu pieņemšanu, kas nepieciešams saglabāšanai. E, hidroloģiskie apsaimniekošanas plāni, kas netiek izskatīti, tā ir arī daļa no problēmām. Uh, Un atkal 4.4 eh, pants eh, šajā ūdens eh, pamatdirektīvā pārēdz arī noteiktus termiņus, lai sasniegtu labu situāciju ar menorām. Komisijā apsprina, ka reģionālās iestādes ir uzsākušas virkni juridisku tehnisku pasākumu, lai risinātu marmenoras piesārņojumu problēmu pasākumu vidū zinātniskās komitejas izveidu, izveidi vēl bez sabiedriskās iesaistas. Tāpat tika piedāvāts dekrēts, lai nodrošinātu ilgspēju mārmenorai, kur ir obligāti standarti mm, saistībā ar lauksaimniecības ak aktivitāti. Un tāpat arī e, īpaša komisija Marmenorai tika izveidota, cerot, ka Eiropas Savienības vides politika atbilstīga īstenošana palīdzēs uh, atrisināt situāciju, bet īstenībā tas ir ļoti tālu no realitātes. Zinātniska komiteja, kas būtu šī vārda cienīga, neeksistē. Kopš 2018. gada marta nekādas sabiedriskās sanāksmes nenotiek. Jau 27 gadi, kā e, iestādes turpina savu darbu, neapstiprinot e, apsaimniekošanas plānu. E, Un tāpat arī šie būtiskie instrumenti netiek izstrādāti. Tikai tagad, kad situācija kļuvusi kritiska, ko parādīja arī septembra plūdi, pātrinājies visaptvarošais atvērto telpu apsaimniekošanas plāns, kas ir apspriešanā, izskatīšanā kopš 2013. gadā. Divi ar pusgadu laikā tika pieņemti eh, ar lauksaimniecību saistīti likumi, kas parāda interesi, kāda ir šai zonā, bet pēdējais likums minimizē tos pasākums, kas bija priekšējos pasākumos, kur kontra, akcents bija uz sākotnējā piesārņojuma novēršanu, un eh, kur samazināts tiktu ap, apūdeņošana, mm, un šie ir pasākumi, kas zinātniski apstiprināti, kaut arī visi uh, redz un apstiprina, ka nitrātu piesārņojums no e, intensīvās lauksaimniecības e, pasliktina marmenoru. Neviens pasākums netika pieņemts, lai e, noregulētu šo darbību. Un agro lauksaimniecības aktivitāte turpina darboties kā līdz šim. Uh, Arī valsts līmenī nav bijis aktīvāka rīcība kā reģionu līmenī. Eh, tur eh, jaunajā plānā paredzēts, ka 15. 21. gadam tur tikai septiņas eh, un rīcības, nē, 17 pasākumi tikai sākti no simts. Ja neraugoties uz to, ka 55 rīcībām bija jābūt veiktām mm, kā mm, kritiskām. Un tagad, mm, kad tika arī jaunais plāns publicēts, jau bija zināms to, ka chlorofila problēmas ir vēl pasliktinājušās arī eritrofikācija kas eh, kopš 2016. gada ietekmē ūdens masu un arī ietekmē ekosistēmu, kas vēl vairāk pasliktina situāciju. Tā tad netiek izpildīts 4, eh, 4 pamat, eh, ūdens pamatdirektīvas punkts un ir paredzēta pāgarinājums, neņemot vērā mm, notiekošo. Uh, Un te noteikti tiek pārkāpts 4.4. pants ūdens pamatdirektīvai. Lūdzu, jūs apmeklēt Mursijas reģionu, lūdzu pārliecināties uz vietas to, kāda ir situācija, un lūdzu ļoti padziļināti sekojiet līdz tam, kas notiek, nevis tā virspusēji. Es nevaru izteikt to milzu uh, skumjas, kas eh, man ir, ka neviens īsti mūsos neieklausās. Paldies! Uzklausīsim komisijas pārstāvi. José María Ramos Burrito. Lūdzu. En primer lugar, me gustaría agradecer a los peticionarios. Lielas paldies priekšsēdētāji. Vispirms liels paldies lūgumrakstu autoriem, kas sniedza uh, infor, un par sniegto informāciju. Nu, komisija vienmēr ir uzklausījusi visu pušu viedokli. Šeit mums ir īpaši tas eh, derīgi, lai eh, papildinātu mūsu datus un eh, papildinātu informāciju, kāda mūsu rīcībā. Iesākumā es vēlētos norādīt, ka komisija ir lietas kursā par Marmenoras ekoloģisko nozīmību. Tur ir, tā ir Natūra 2000 teritorija, ļoti vērtīga, simboliska vieta Mursijas reģionim. No, vairāku skatu punktu puses, un komisija arī ir nobazījusies par to, kas notiek Marmenorā. Eh, ekosistēma pēdējos gados nonākusi kritiskā situācijā, nepieciešams steidzam rīkoties, lai garantētu tās saglabāšanu un atjaunošanu. Kā jau zināt, eh, tā ir e, jau senāka problēma. 2016. gadā bija īpaša ekoloģiskās situācijas krīze lagūnā. Tāpat e, tas ļoti būtiski izmainīja arī to, kā izskatījās šis reģions. Varēja redzēt arī 2019. gada rudenī bija ekstrēmi laika apstākļi, lietusgāzes, plūdi, kas bija šajā reģionā. Ja runājam par cēloņiem, kas tad noved pie šīs situācijas, noteikti liela un aktīvā cilvēka darbība šajā reģionā, un te es vēlētos eh, atsaukties pētījumiem, kas pagājuši gadu veikti, īpaši sākot no 2016. gada vairāk pētījumu veikti. Uh, To veic eh, zinātnieki, universitāšu profesori, prestiži eh, zinātnes eh, mm, pārstāvji, un kas tad arī varēja diagnosticēt šo situāciju, un kas arī izpaudās tajā, ka mm, publiskās iestādes attiecīgi rīkojās. Nu, sev atvēlētajā laikā es vēlētos e, pastāstīt, ko tad komisija ir paveikusi saistībā ar šo problēmu. Komisija ir uzturējusi dialogu ar Spānijas iestādēm par situāciju Mārmenorā, piemēram, bija sanāksmes Briselē ar reģionā pārstāvjiem, ar e, Spānijas arī valsts pārstāvjiem Madridē, tāpat arī Mursijā Eiropas komisija piedāvāja Spānijas iestādēm sniegt tehnisko un nu, finanšu atbalsts, lai palīdzētu atrisināt Marmenoras situāciju. Un uh, vēl bez šī dialoga, šīs sadarbības ar Spānijas iestādēm es vēlētos izcelt to, ka uh, tā kā komisijas uzdevums ir uzraudzīt uh, vides tiesību piemērošanu, tad komisija atgādināja Spānijā par šo tiesību mm, piemērošanas nepieciešamību pirmkārt pamat, eh, ūdens pamat eh, direktīvu un eh, arī citas. Ja runājam par ūdens pamat direktīvu, tad pagājušajā gadā, 2019. gadā, komisija publicēja ziņojumu, ko iesniedz padomē un parlamentam par ūdens pamat direktīvu, kur bija mm, pielikumi ar dalību valstīm. Spānijas gadījumā tika atzīts šī izkliedētā piesārņošana la, no lauksaimniecības, kas ir īpaši aktuāli Marmenorai, un tāpēc nāca klajā arī ar specifiskām rekomendācijām Spānijai. Un tad mēs ceram, ka tās tiks ņemtas uh, vērā trešajā uh, hidroloģiskajā plānošanas uh, posmā, kas aptver periodu līdz 27. gadam, un ka tiktu pieņemt pasākumu jaunajā mm, Segūras upes baseinā apsaimniekošanas plānā. Uh, Un vēl nav runa tikai par rekomendācijām, bet Eiropas eh, komisija ir arī atvērusi divas horizontālās pārkāpumu procedūras. Proti, tas eh, attiec uz vairākām autonomām kopienām, tos ar arī Mursiju, un kas arī saistās ar Marmenoru. Pirmais gadījums ir mm, tas, ka nitrātu direktīva netiek ievērota. Eh, 2018. gada novembrī sākta pārkāpuma procedūra, un komisija uzskata, ka Spānija pietiekami adekvāti neuzrauga savus ūdeņus. Tai vajadzētu vairāk um, noteikt par aiz ievainojamām zonām, zonas, un ir jāsāk rīkoties. Jāmin, ka pēc šīs pārkāpuma procedūras Mursijas mm, reģions nesen pieņēma ar 2019. Eh, eh, gadā šo mm, rīkojumu, ka vajadzētu noteikti jaunas eh, piesārņojumu ievainojošās piesārņojumam pakļautās zonas Mursijā, eh, ņemot vērā arī mm, marmenoru un piesārņojumu, kas nāk no lauksaimniecības. Tātad tas ir svarīgs solis, tas nav pietiekams, jo pēc uh, Eh, tam, ka tiks eh, piešķirt šādu zonu status, ir jāpieņem rīcības plāni, jāpieņem attiecīgi pasākumi, lai samazinātu nitrātu piesārņojumu. Un tad eh, šis, šī pārkāpuma procedūra turpinās, komisija vērtē Spānijas iestāšanīgās atbildes. Nākamā horizontālā pārkāpuma procedūra attiecas uz dabas direktīvām, tātad putnu dzīvotņu direktīvu un 2015. gadā sākta pārkāpuma procedūra. Tās teritorijas, kas ir eh, Natūra 2000, eh, nu, tās, eh, tās ir jāpasludina par īpaši aizsargājamām zonām un jāparedz arī īpaši pasargāšanas pasākumi, kā arī pārvaldības plāni šīm īpašajām saglabājumām teritorijām. Pēc vairākiem lūgumiem Murcijas reģions uh, 2019. gada oktobrī e, pieņēma šādu saglabājošu zonu deklarāciju. Tāpat tur ir daļa, kas e, iekļaujas Mārmenorā, un tāpat arī visaptvarošu apsaimniekošanas plānu, e, kas ir Mursijā, un arī attiec uz Mārmenoru. Komisija šobrīd vērtē šo Spānijas iestāžu atbildi, lai varētu redzēt, vai ar to būs pietiekami šajā pārkāpuma procedūras satvaram. 2019. gada novembrī Komisijas dienesti arī tikās Madridē ar kompetentajām Spānijas reģionālajām, nacionālajām e, autoritātēm, lai runātu par plāniem. E, Tātad attiecībā uz atbilstības pārbaudi Natūra 2000 direktīvām un tāda tika arī apspriest marmenoru situācija, saglabāšanas pasākumu, vēl bez daudziem citiem jautājumiem, kas tika eh, saistīts ar Spāniju. Um, Tik minēts šis jautājums, un uh, Spānijā paņēmās veikt papildu pasākumu šajā sakarībā un par tiem informēt komisiju, bet komisija neko nav saņēmusi. Uh, Nu, te tā no juridiskās puses e, pieminēju informāciju, bet vēl bez tā komisija arī mēģina atbalstīt e, ar kopienas finansējumu atjaunošanu Marmenorā, bija dažādi laivu projekti šajā jūrā. Varbūt aktuālākais ir tas e, atbalsts, ko var no struktūrāliem un investīciju fondiem sniegt. Tāpat arī IT, tie ir integrēti teritoriālie ieguldījumi. Eh, tas ir eh, tāds jaunums. Un tur tad tiek paredzēts, ka Eiropas fondi mm, tiek koncentrēti noteiktā reģionā ar specifiskām problēmām, ar eh, sociālo-ekonomisko reģionu attīstību. Spānijā ir vairāki šie IT. Viens ir uh, man, Marmenorai, un, protams, tur ir šī vides dimensija. Tāpat bez sociāla ekonomiskā aspekta tiek plānots arī atjaunot lagūnas situāciju. Marmenor City ja, mm, tur ir gan zvejniecības fonds, gan arī lauku attīstības fonds vairāk kā 70 miljonu eiro Eiropas. Uh, finansējumu mm, no pašas Spānijas. Tātad 100 miljoni ir pieejami, un eh, tad eh, Spānijas iestādēm tie ir pieejami, lai iz, tie tiktu izmantoti projektos, kas palīdzētu atrisināt Marmenoras situāciju. Un visbeidzot, ar to arī noslēgšu savu prezentāciju, ir jāmin pasākumi, ko Spānijas kompetentās iestādes pieņēmušas pēdējos mēnešos un eh, kas uh, ir arī atspoguļots, un viena lieta jau tika pieminēta, ka ir pieņemts likums 2019. gada decembrī par Marmenoras pilnu aizsargāšanu, un šis reģionālās valdības likums jau tika apstiprināts Mursijas asamblējā, kas arī uh, Um, to pieņēma. Un uh, tad vēl ir jāizskata arī parlamentā šis projekts. Tur var būt arī kādi grozījumi šim likumam, bet uh, tas katrā ziņā ir spēkā. Eiropas komisija arī analizē mm, saturu šim jaunajam Marmenoras uh, aizsardzības likumam. Ja runājam par vispārējo valsts administrāciju, jāteic, ka ir plāns par nulle mm, notekūdeņiem Marmenorā. Uh, Eh, tur vēl tiek veikts eh, ietekmes novērtējums, jāieveic eh, ceļa karte ar mm, šo pasākumu spektru, lai ņemtu vērā situāciju, kāda ir marmenorā, arī noteiktu tas, kas būtu jādara, lai mm, uzlabotu situāciju. Nu, tad mēs domājam, arī būtu jāmin, ka mm, vides šie Prokuratūra ir sākusi arī mm, zināms pasākums saistībā ar marmenoras piesārņojumu. Tā tad ir arī e, krimināla sūdzības iesniegtas tiesā. Un tad pēc šīs prezentācijas e, es vēlētos norādīt, ka Eiropas komisija turpina sakot līdzi notikumiem savu kompetenču robežās un mēģina arī mm, piedāvāt risinājums. Eiropas komisija uzskata, ka Uh, efektīvu Eiropas uh, vidas politikas uh, piemērošanu un arī dažādu attiecīgo direktoru piemērošanu palīdzēs atrisināt sarežģīto kritisko situāciju, kādā atrodas Marmenora. Tāpēc ir nepieciešams paredzēt nepieciešamos līdzekļus, tostarp paredzēt Eiropas Savienības finansējumu un tajā pašā bal reizē balstoties arī uz zinātniskajiem datiem Un, lai garantētu natūrā šādu dabas eh, teritoriju saglabāšanu un atjaunošanu, ir jāsadarbojas dažādām kompetentajām iestādēm - nacionālā, reģionālā, vietējā līmenī. Tāpat ir jāpiedalās arī dažādām iesaistītajām interešu grupām un pilsoniskai sabiedrībai. Lielas paldies! Mr. Ramos. Paldies komisijas pārstāvim par eh, ļoti izsmeļošu skaidrojumu. Vārds Aļērai Garcijai, lūdzu. Muchas gracias, presidenta. Bueno, mm... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man vēlreiz jāpauž nožēla par šo situāciju, kas jau gadiem tāda izveidojusies. Es vēlētos uh, sveikt uh, lūgumu rakstu iesniedzējus un uh, platformu, un ja nebūtu pilsoniskās uh, sabiedrības, tad eh, tas eh, Mursijā arī paliktu. Mm, tāpēc, nu, mēs te to apspriežam, man gan ļoti žēl, ka šāda situācija es vēlētos pateikties eh, pilsoniskai sabiedrībai, šiem vietējiem spēlētājiem, cilvēkiem, kas mēģina risināt vidas problēmas un uzlabot situāciju. Es pati, mm, kad pirmo mm, reizi uh, sāku darbu, arī sapratu, ka, nu, ir jāredz, kādas ir e, lietas. Un pa es pati nāku no Granādas, tas ir tūp pie Mursijas. Un tu jau, nu, pirms kādiem četriem, pieciem gadiem es e, redzēju, kāda bija situācija. E, tiešām situācija ir ļoti, ļoti smaga. Par to var paust tikai nožēlu. Lagūna ir brīnišķīga, bet neviens tur nepeldējās. Uh, turisti arī mm, eh, vairs eh, atcēla savus eh, plānus. Mm, viesnīcām bija jāslēdz rezervācijas, restorāni tika slēgti, un cilvēki bija izmisumā Kartahēnas šajā reģionā. Nu, tāda tā dīkstāve, un nav jau tā, ka tas izveidojas sešu mēnešu laikā. Te ir es pat nezinu, cik eh, ļoti daudz visādu aizsardzības pasākumu tika pieņemti, kas beig beigās neko nedeva. Te ir pavisam skaidri nitrāta direktīva netiek eh, ievērota. Eh, bet nevajag radīt ar pirkstu uz lauksaimniekiem. Lauksaimnieki ir darījuši to, ko ļāva paši Mursijas pārvaldītāji. Viņu neko nelikumīgu nedarījumu, ko nebūtu pieņēmuši un apstiprinājuši Mursijas pārvaldītāji. Nu, tas ir ļoti smagi. Un eh, nepieļaušu to, ka lauksaimnieki kā tādi tiek eh, apsūdzēti. Uh, Jo, nu, ja nebūtu šāds modelis apstiprināts, tad nebūtu arī šāds eh, piesārņojums. Principā tika atstāta aka pēc akas, mm, lai iegūtu ūdeni. Un eh, nu, netiek īstenotas eh, direktīvas un, un tāda atļaut, visatļautības atceros lauksaimniecības padomnieks. Viņš mans kolēģis arī, mm, un viņš bija ļoti apmierināts ar Kartahēnas lauksaimniecības modeli. Uh, Un tāpēc lauksaimniekus lūdzu nevainojam. Mursijas eh, pārvaldītājs gan. Nu, jau vairāk gadi kopš tā ir. Pilsētas basēnu arī regulē nacionālā līmenī, un tur arī ir eh, vairāki atbildības līmeņi. Bet, nu, es atvainu atvainojos, es te nedaudz pats sapinos savās domās, bet nu katrā ziņā ir eh, šī pasākuma jāuztver nopietni. Ir eh, pārkāpuma procedūra, jā, bet problēma ir tāda, ka notiek klimata pārmaiņas, pašvaldības. Mm, arī uh, saskars ar ļoti smagu situāciju. Daudzas eh, ģimenes Alkasā, Kartahenā zaudējušas dzīves vietas, savas mājas. Eh. Nu, lūk, tāda situācija ar klimata pārmaiņām. Tāpēc vajag uh, darīt kaut ko. Jā, jāmudina uh, komisijai, ko darīt, lai viss tiktu mainīts. Jā, no lauksaimniecības uh, modelī, jā, bet arī mm, pilsētu modeli un neaizmirsīsim arī turismu. Visi šie profesionālie sektori, viņi ir mēguši mm, būt pēc iespējas mm, sautīgāki un tas viss atsaucās uz Marmenoru. Pirms četriem gadiem man asars sariesās acīs, kad redzēju Marminoras lagūnu un kad dzirdēju, ko cilvēki teica. Nu, man tas bija smags brīdis. Bet visļaunākais tas, ka pirms diviem, trim gadiem man kolēģi no Mursijas man zvanīja un teica, ka nu, situācija kļūst arvien sliktāka, zvejnieki nevar zvejot, cilvēki nevar dzīvot. Un beig beigās Es ceru, ka būs kādi risinājumi. Es nezinu, vai to vai lagūnu var atjaunot. Es ceru, ka tas ir iespējams. Bet es arī ceru, ka atbildīgie, kas, eh, nu, lai viņi sniedz ah, skaidrojumus un lūdz piedošanu, jo tas ir videi sociāli ekonomikai liels kaitējums. Arī Kārtahēnas kolēģi man par to stāstīja, un nu, tādu brīvību nevar pieļaut. Un tāpēc ir pienācis brīdis, kad tam jāpieliek punkts. Jā, ja netiek ievērota nitrātu direktīva, ūdens pamatdirektīva, bet ir jādara kas vairāk. Un esmu gandarīta par jaunā ekoloģiskās pārējas ministra uh, mēģina ko darīt šajā situācijā, bet pielikt punktu šai paralīzai, bet nu es nezinu, vai tas ir kaut kas atgriezenisks. Es ceru, ka ir iespējams ko darīt, un es aicinu tiešām darīt visu iespējamo, vairāk iniciatīvas arī, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību, kas ir arī mēģinājusi virzīt uz priekšu šo jautājumu. Paldies! Next. Paldies vārds Nākamajam runātājam. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Y lo... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties eh, lūgumraksta autoriem par to, ka ieradāties, ka sniedzāt savu redzējumu par pašreizējo situāciju Mārmenorā un uh, Ko tad mēs visi varam darīt, lai to uzlabotu? Mm, sveicu jūs, jūsu namā. Es saprotu, ka mm, jūsu mm, vēlme ir, lai būtu vairāk pūliņu nekā tie, kas ir bijuši veikuši neatkarīgi no mūsu politiskās piedarības, lai risinātu šo situāciju, kāda Spānijā ir Mārmenorā. Uh, Es piesaucu Spāniju, tāpēc, ka marmenoras mantojums ir visas, visu spāņu eh, mantojums, kaut arī ir nu, Mursijas reģiona. Nu, te ir vides un ekoloģiskais jautājums un situācija, kas nav tāda kā visā Eiropā. Es, eh, eh, pats neesmu no šī reģiona, bet nu, esmu ļoti iesaistīts un es saprotu, ko teica autori, nu, es varu piekrist eh, jūsu argumentiem, jo, nu, es eh, uzturu kontaktus te vai katru dienu ar zinātnes eh, komiteju. Tāpat, mm, nu, es saprotu, ka Gilēras kundze satraucās vai kaut ko var atjaunot vai nē, bet zinātnieki saka, ka ir iespējams atjaunot situāciju, bet ir jāsāk darīt jau tagad, lai būtu tas iespējams. Nu, tas ir tas, ko man saka zinātnieki, arī tikos ar citiem pārstāvjiem, arī dažādu institūciju darbiniekiem, ar Mursijas reģionu vadītāju, tāpat arī viņas padomnieci Vidāla kundzi Un, lai nedaudz nomierinātu jūs, es gan saprotu satraukumu, ka šeit, kā jau eh, komisijas kom pārstāvis pastāstīja, nu, viņiem zinām situācija, eh, un viņi par to zina, tāpēc, ka es, eh, jūsu pazemīgais kalps, par to runāju, un es arī par to runāju, un arī to tātad komisijas pārstāvis mums sniedz atbildes, un tāpēc mēs varam būt gandarīti, ka komisija ir rakstveidā apņēmusies noteiktus budžeta līdzekļus paredzēt šī jautājuma risināšanai, bet nav jau tā, ka es viens pats to esmu panācis, tur ir arī vairāk citi, Mursijas reģions ir pieņēmis pasākums, uh, Uz dažiem atsaucās komisijas pārstāvis, piemēram, marmeroras aizsardzības pasākums, tāpat arī aizsargāmo situāciju, mm, mm, šo teritoriju eh, likums. Tātad Mursijas reģions arī ko dara, bet ir svarīgi runāt eh, ne tikai par šo faktu daļu, mums jārunā par eh, pilnīgi visiem faktiem, paužot arī nožēlu attiecībā uz ekoloģiskās pārejas ministriju Spānijā. Nu, vēlreiz uzsveršu, ka es man jāpauž nožēla, kā Agīlēras kundze teica, ka bija tāda paralīze budžeta ziņā, jo ir nepieciešams kas vairāk nekā tas, ko solīja Mursijas reģiona ģenerālsekretārs sekretārs ir jāparedz attiecīgi līdzekļi e, risināšanai, jo, nu, tā arī nebija mm, balsojums par to, nedz arī piešķirt atšķi, attiecīgi līdzekļi mm, tam, kas notika Mārmenorā, un e, es pats to esmu pieredzējis, redzējis, man pat nav jāklausās nekāda stāsta, bet, nu, es vēlos domāt pozitīvi, uh, Mēs eh, šeit esam tomēr, lai meklētu risinājumus, kā atkopt šo brīnišķīgo Manmernoras eh, lagūnu. Nu, tad mums visiem, kas ir jādara, Mursijas eh, reģions jau ir paredzējis budžeta projektu aptuveni pie 6 miljonu eiro līmenī no Eiropas komisijas. Arī mm, ir centieni mm, un eh, notiek pārunas, bet mums visiem ir eh, visām pusēm jāpiedalās risinājuma rašanā, jo atgādināšu, ka te nevajadzētu būt eh, kāda politisko partiju ideoloģijai, nu te ir jābūt tikai zilai krāsai, kas mūs vieno, kādā jābūt Marmenoras lagūnai. Un te arī likšu punktu, jo mēs te esam visi, mm, lai strādātu un uzlabotu situāciju. Un es zinu Mursijas reģionu, un mums tas ir jāsargā tā, it kā tas būtu mūsu visu reģions. Tiešām nebūsim politiski šeit un mm, politiskās pārliecības, eh, lai nav te noteicošās. Visiem institucionālā līmenī mums ir jābūt tādā līmenī, kādu to ir pelnījuši mūsu pilsoņi. Jā. Paldies! Rosimēras kungs, lūdzu. Sí, muchas gracias, senora presidenta. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā es vēlētos eh, apsveikt eh, lūgumraksta autorus un pateikties par to, ka jūs eh, nākat uz parlamentu ar savām prasībām un pēc tik ilga laika jau vairāk kā cik gadi, 20 gadi pagājuši, tā problēma nav jauna, marmenoras problēma. Nav kaut kas, kas pēkšņi parādījās pirms diviem, trim gadiem vai dažiem mēnešiem. Kā jūs to zināt, daudz jau uz to atsaucās, ka mūsu priekšā ir salsūdens lagūnas problēma, kas ir bezprecedenta dabas katastrofa. Uh, Problēma turpinās, notiek erotrifikācija, un tāpat ir attēli, kuros redzam lagūna zāļa, tad atkal redzam, ka tūkstošiem zivju mirst tādā mirušā jūrā, un ja mēs ko nedarīsim, tad nav zināms, kā tas beigsies. Tas var beigties ar ekocīdu. Uh, kas nozīmēs pilnīgu marmenoras nāvi. Lagūnā šobrīd eh, līdzās pas ir sešas īpašās aizsardzības zonas saskaņā ar uh, dzīvotņu direktīvu un tāpat arī sešas uh, aizsargājumās putnu direktīvas zonas, tāpēc mums ir jāstrādā kopā ar komisiju, jāpatur lūguma raksts atvērts, lai parlaments un komisija rīkotos, lai risinātu šo problēmu. Pēdējo gadu uh, laikā ir daudz eh, cēloņu, kas jau tikuši pieminēti, ir eh, būtiski mainījusies teritorija, iepriekš jau Klāra Agilēra norādīja, ka eh, reģions nekontrolēja lauksaimniecības prakses, mm, intensīvu nitrātu izmantošanu, tā tad netika izma, īstenota nitrātu direktīva, un tā ir viena no uh, retajām eh, daļām Spānijā, kur nav mm, šī eh, pārvaldības plāna. Tiešām vienīgais autonom, autonomā kopiena, autonomais reģions, kuram nav mm, attiecīgi plānu, un tāpat ir arī no 80. gadiem kalnrūpniecības mm, pārpalikumi kas bijuši bez kontrolas. Nu, tā tad vides, eh, sociāla un ekonomiskas dabas problēma. Eh, pusmiljons cilvēku ikdienas ekonomiski izjūt um, to, kas notiek Marmenorā, un tāpat arī Mursijas iedzīvotāji personīgi eh, vai tīri sajūtu līmenī vai vēl kā citādi uh, Um, izjūt ietekmi tam, kas notiek uh, Mursijas reģionā. Tāpēc mums būs divi lūgumi. Vispirms lūgsim mm, uh, nosūtīt NV komitejai to, ka vajadzētu izveidot uh, vizīti, misiju, lai dotos uz Marmenoru, jo pirms dažām mm, nedēļām uh, nebija grupu atbalsts, lai mūsu komiteja dotos vizītē, lai lūgumrakstu komiteja dotos uz Marmenoru. Un tad nu lūksim NV komitejai, lai šāda vizīte tomēr notiktu, eh, lai mm, sāzinātos ar eh, vides aktīvistiem, sabiedriskajiem aktīvistiem, mm, kas cīnās par man, Marmenoru. Un tad uh, Nu, būtu redzējums par cēloņiem, būtu at, varētu izstrādāt atzinumu un tad sniegt rekomendācijas. Tad vēl viena lieta. Vēršos pie Eiropas komisijas pārstāvis, mums norādīja vairākas lietas, bet es domāju, ka vajadzētu, lai Eiropas komisija tieši iesaistītos uh, lai nebūtu e, tikai mm, papīri un savas lomas īstenošana, bet reāla rīcība un lai jūs reāli apmeklētu teritoriju, jo daudz kas mainās, kad jūs redzat, smaržojat, izjūtat e, to, kā tas izskatās, kādā krāsā ir mārmenori. Tāpēc, lai komisija beidz e, paust visu laiku atrunas, uh, Un uh, lai konkrēti nāk un paskatās, lai uh, notiek darbs un lai tie notiekti cēloņi un mm, uh, lai tiktu noteikta arī atbildība šajā gadījumā pārkāpuma procedūra un attiecīgas sankcijas. Un tad nu, nākamajā daudzgadu finanšu schēmā, nākamajā budžetā, par ko šobrīd šajos mēnešos notiek pārunas, lai tur arī būtu paredzēts programmas līnija, budžeta līnijas investīcijām. Uh, Un uh, to arī lūdzam komisijai, lai būtu arī uh, citi pasākumi, jo rezultātu konkrētu nav. Un tāpēc uh, tātad NV, jā, jā, pie NV komitejas jāvēršas, pie komisijas vēršamies un, protams, arī lūgumrakstu komitejai lūdzam, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Vaiza kungs! Paldies priekšsēdētāji. Neatkārtošu to, cik liels brīnums ir šī lagūna, cik tā ir svarīga ne tikai Spānijai, bet visai Eiropai. Es gribētu komentēt situāciju, ar ko saskaramies. Mēs zinām, kādas ir problēmas, tās ilgst jau 30 gadus. Un nu, tas ir piemērs vietējo iestāžu nevēlmē vai nespējai uh, reāli piemērot Eiropas Savienības un Spānijas tiesību aktos noteikto. Es teiktu, ka nu, tā ir tāda apzināta, tīša nedarbošanās. Tik teikts, ka lūk, lauksaimnieki dara tikai to, ko vietējās iestādes tiem atļauj. Jā, Nu, ir jautājums par akām, bet tāpat arī nitrāti. Tie nāk no lauksaimniecības. Nepārprotiet mani, pats esmu lauksaimnieks, bet varu jums apliecināt, jūs varat atbildīgā veidā nodarboties ar lauksaimniecību. Pat izmantojot mākslīgo mēslojumu, tai pašā laikā nepiersāņojot apkārtējos ūdeņus un neizmantojot veselu vēzumu nitrātu. Lai panāktu to, kas šobrīd notiek lagūnā, tam ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, eh, kad nitrāti noplūst ūdeņos. Nu, tā kā desmit eh, gadiem eh, nelikumīgi notek nu, ūdeņi ir ieplūduši lagūnā un jūrā. Iestādēm pat laikam ne, neaptverot, kas notiek. Nu, tā ir tīša neuzmanība. Un, ja es zinu, ka ETP vada šo reģionu, viņi ir konservatīvie, tagad ir arī sociāla demokrāti valdībā, uh, Un tiešām lieliski, ka beidzot arī no sociāldemokrātu puses ir aicinājums apmeklēt uh, Marmenoru un uh, sodīt vainīgos. Domājot par pārkāpumu procedūru, Nu, tiešām lieliski, ka komisija jau ir rīkojusies, bet 2015. gada pārkāpuma procedūra nav nekāda rezultāta. 17. gada pārkāpuma procedūra atkal nav nekādas reakcijas. Petīcijas un nu, dažādas darbības, bet nekas nemainās. Jautājums ir, kā mēs varam Spānijas iedzīvotājiem nodrošināt solījumu aizsargāt vidi. Esam piešķīruši Natura 2000 statusu šīm zemēm. Uh, Un tad tā arī ir jārīkojas. Nu, un tad no otras puses esam pārsteigti, ka iedzīvotāji vairs netic Eiropas Savienībai. Kāds tur brīnums? Mums ir jānodrošina tas, ka situācija ātri un būtiski mainās. Nu, un tāpēc varu piekrist eh, Spānijas kolēģu ierosinājumam, kurš šķiet arī ir sociāldemokrāti, proti sodīt vainīgos un arī paskatīties, kur aiziet KLP nauda. Un mm, varu runāt arī par savu valsti. Šāda nitrātu noplūde nozīmē, ka netiek ievērota noteikumi. Nu tad var samazināt lauksaimnieciskās subsīdijas. Mēs taču finansējam tieši šo pašu piesārņojošo lauksaimniecību. Un, un kolēģiem varu teikt, ka iepriekšējā KLP priekšlikumā, par ko vēdām sarunas arī kopā ar Agilēras kundzi, tur tika piedāvāts lauksaimniecības stratēģija turpināt kā līdz šim. Nebija nekādu ambiciozu ekoloģiskās pārējas mērķu, ne arī bioloģiskās lauksaimniecības mērķu. Ir iespēja nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību, izmantot mēslojumu, kas nepiesārņo gruntsūdeņus ar nitrātiem, bet var arī mākslīgo mēslojumu izmantot atbildīgi. Nu, tāpēc es ieteiktu ieturēt KLP līdzekļus līdz brīdim, kad lauksaimnieki beidzot eh, atbildīs noteikumiem, kurus ievēro citi lauksaimnieki citur Eiropā. Tas varētu mainīt situāciju. Varbūt tad, kad lauksaimnieki redzēs, ka subsīdiju tiem vairs nav, tāpēc, ka viņi neizturas pret uh, augsni un uh, zemi tā, kā tas būtu jādara. Varbūt tad mēs redzēsim ievērojamas izmaiņas. Un tam gal galā būtu pozitīva ietekme arī uz Marmenoras lagūnu. Tā kā es varētu atbalstīt Spānijas sociāldemokrātu kolēģu ierosinājumu. Tik tiešām aizbrauksim, paskatīsimies. Nu, un ja nav vairākuma atbalsta šai komitejā, nu tad uh, nodosim šo lietu Envi komitejai. Paskatīsimies, kas notiek paši savām acīm. Nu, protams, mēs varam žēloties par pagātni, es arī nu pat tā darīju, bet tas jau nelīdzēs ne Marmenorai, ne arī uh, reģionu iedzīvotājiem. Tik tiešām jāatzīst, ka pēdējos 30 gados lietas ir nogājušas greizi, Paskatīsimies, kāda ir situācija, un to labosim. Paldies Vackungam par ļoti emocionālo runu. Bērns Kūpers, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies par šiem kaislīgiem komentāriem. Nu, atsaucoties iepriekš sacīto, runāšu īsi. Paldies komisijai par um, sniegto informāciju. Paldies par to, ka paskaidroju, kāda pasākuma te tiks īstenoti šajā apgabalā, nu, kur pēdējos eh, gados eh, nu, ir panākti. Mm, nu, zinām, zināms progress, bet nu, šī, šī vaina, ko es gribēju, tas tas ir kolēģiem. Nu, ja mm, nu, likumi nav, nav jāmērot nu, un ieviest, nu, tad, tad tomēr kaut kas jādara lietas labā. Tas nav tikai Eiropas saimnības uzdevums, bet, protams, arī, arī uh, vietējās kopienas un Spānijas valdības um, um, vaina nu arī tur ir. Viņiem būtu tiešām arī kaut kas jādara lietas labā, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu problēmu. Mēs, protams, visi vēlamies, lai šī ekosistēma tiktu saglabāta, saglabāta, nu, un tāpēc ir jāstrādā tālāk. Ierosinu lūgumu rakstu no 19. gada turpināt paturēt spēkā, un pārējās slēgt bet 19. gada līguma rakstu, lūguma rakstu tika paturēt spēkā, kas mm, paģēra komisiju sniegt papildus skaidrojumus. Un cerams, ka arī NB komiteja un turpinās strādāt, varbūt jānosūta misija, lai tur savāc informācijas vairāko un tā. Arī, um, nu, pārējās, pārējās lūgumrakstus, manuprāt, var, arī, varētu arī noslēgt. Paldies! Tagad Soido kungam vārds. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā ir jāatzīst eh, to, ka slāpticīgi un bez kādām uh, politiskām vēlmēm tika pausts eh, šajā lūgumrakstā. Proti, ka ir jāatjauno Marmenoras situācijas vēlētos jums teikt, godātie deputāti, ka es pats personīgi pazīstu Marmeno, Marmenoru. Marmenoru ne tikai eh, dzīvoju šajā brīnišķīgajā reģionā, bet es arī zinu, cik eh, burvīgi ir šī zona. Es varu apliecināt, ka, pir kad pirmo reizi man bērni redzēja jūras ūdeni, tas bija tieši Marmenorā. Tieši tur viņi iemācījās peldēt un, un turpina nākt. Un divus, eh, trīs gadus, kā viņi ir visai skumīgi. Un ne tikai mēs, ģimenē, draugi, apkārtējie. Ja E, esam saskumuši, bet visi cieši un turpina ciest arī reģiona pārvaldītāji. Tāpat esmu redzējis, e, kā cieši cilvēki, kuriem nav nekāda sakara ar politiku, viņi zina, zinātnes aprindās ir satraukušies. Tā arī nekā neesmu redzējis e, tāda mm, apmierinoša šeit mm, pēdējos gados. Mm, bet, nu, uh, var redzēt, ka marmenoras eh, aizstāvība eh, tomēr tiek aktualizēta, un Mursijas eh, mm, valdība ir tagad mm, sāk sātraukties, arī ir uzklausījusi komisiju, kā komisija to norādīja, un ko tad dara Mursijas reģions saistībā ar mm, likumdošanu par investīcijām ilgtspējā un uh, piesārņojuma novēršanā, informētības palielināšanā un tā tālāk. Bet nu, mums nav daudz laika. Es varētu runāt par visām kontrolas un sankciju uh, pasākumiem attiecībā uz 2018. gada vidas tiesību aktiem. Es varētu paskaidrot arī mm, reģionālās valdības mm, šo iesaisti, lai apstiprinātu 2018. gada pārvaldības plānu, ko izcēla arī komisijas, varētu runāt par visām šīm struktūrām, kolektīviem, kas ir eh, tikuši iesaistīti šajā darbā. Te arī ir eh, visaptvarošais marmenoras aizsardzības mm, likums eh, no decembra mēneša, mm, kur arī ir paredzēta, bija iesaistītas konsultācijas ar uh, Mm, pilsoņiem, tāpat arī ārkārtas finansējums, vairāk miljonu apjomā mm, paredzēts, bet varētu minēt arī 56 miljonus, kas nesen tika apstiprināti tieši Marmenorai un eh, ko paredz arī šogad reģionālā valdība, bet es redzu, ka, nu, ne visus tas interesē, nu, tāda sajūta, ka mm, jūs nemaz nevēlties to risināt, tikai vēlties politizēt mm, šo situāciju mm, attiecībā uz Marmenoras atjaunošanu. Un, kad es dzirdēju apsūdzības no sociālistu mm, pārstāvi, nu, es, viņi noteikti nekādas indikācijas nesaņem, bet, nu, izskatās, ka Sančes ir pagriezis muguru uh, Mm, šim reģionam, kad visvairāk to vajadzēja. Un es to nesaku tikai tā runāšanas pēc, jo pats eh, valdības eh, vadītājs, eh, nu, viņam tā stratēģija ir, ka, ja sliktāk situācija Mursijā, jo labāk viņam pašam klājas. Un tas, vai viņš tiešām ir īpaši no bažījies par Mursijas reģionu, šķiet, ka nē, un viņš tikai izmanto šīs programmas kā tādu uh, cīņas līdzekļu pret eh, tautas partiju, un pēc eh, tam, kad bija šī glorija, mm, vētra, eh, tad reģionu vadītājs pārlidoja Marmenoru, mm, arī uztaisīja skumju seju mm, premjers, un tad aizlidoja atpakaļ. Un cik tad bija paredzēts? 0 eiro. Un uh, Agileras eh, kundze mm, eh, noteikti ļoti labi zina eh, šo situāciju, tikai pērk atbalstu citos gadījumos. Un viņš principā atbalsta tikai tiem, kur viņam ir lojāli, un tie, kas nav lojāli, tad tiem nekā. Un, lai atrasinātu finansējumu problēmas no Spānijas valdības, tad Mursijas valdība vērsās Eiropas investīciju uh, bankā nu, un eh, lūdza aizdām 320 miljonu eiro apmērā. Sančes š, eh, beigās sniedza šo aizdevumu Mursijai, lai viņi varētu sākt Marmenors atjaunošanas projektu. Un eh, šī finanšu ministrija mm, teica, ka, lai to izdarītu, būs jāpaaugstina šie nodokļi pirms jāprasa uh, aizdevumus, un tas atkal būs uz Mursijas iedzīvotāju pleciem. Un, ja Sančes eh, premjers neparedzēs līdzekļus Mārmenorai pēc eh, šiem, eh, šīm vētrām un beigās neļauj Mursijai arī izmantot kādu finansējumu, nu skaidrs, ka viņu vispār neinteresē Marmenor, viņu interesē tikai konfrontēšanās, bet mūsu ETP Mm, interesē tas, ka, var, nu, ka nevar būt tāda populistiska liekulība. Mums visiem ir jāstrādā kopā ar zinātniekiem, ar pilsonisko sabiedrību, marmenorai. Ir jābūt valsts līmeņa jautājumam, nevar to, ar to manipulēt. Un mēs visi esam nobežījušies par marmenoras nākotni. Un, la, un eh, tie, kas ir nobežījušies, lai runā ar Sančesu, lai šī situācija mm, virzītos uz priekšu un lai mēs varētu atrisināt šo smago situāciju. Paldies! Liels paldies! Man lūdza arī uh, vārdu Urtasona kungs, viņš vēl nav uh, uzstājies, tad vēl viena kolēģi, kas jau uzstājās. Nē, laikam arī vēl nav uzstājušies. Labi, tad Urtasona kungs, Sigras kundze. Uh, Un pēc tam nākamie pavisam īsi. Es nevēlos pagarināt debats, es tikai vēlējos norādīt, ka eh, te ir lūgumraksts, eh, kur gan lūgumraksts iesniedzēji, gan komisija pārādīja, ka eh, ir šī situācija, kad pārkāptas Eiropas tiesības dažādās jomās degradēta ekosistēma, te mēs esam viensprāts, un tad mums ir jāparaugās, kādā veidā ir pārkāpts tiesības, kā panākt eh, to ievērošanu, un tad mēs varam uzlabot marmenoru situāciju. Es eh, saku, lai nu nav tā, ka mēs to pārveidojam par tādu politisko partiju debāšu gadījumu mm, un spāņu iekšējo, iekšējām debatēm, bet situācija ļoti smaga, te ir ļoti laba dokumentācija no komisijas puses, no autora puses, un tad es lūgtu tiešām koncentrēties uz risinājumiem. Uh, Un tad mums ir, lai to darītu, mums ir jāvienojas par eh, priekšlikumiem, ka varētu būt misija, varētu būt eh, ziņojums eh, kompetentajām komitejām, bet, nu, lūdzu, nevajag šeit reālās, reālo satraukumu, kāds ir autoriem, mm, tagad to izvērst par tādām debatēm, starp Spānijas politiskajām debatēm. Rego kundze, paldies, paldies. paldies lūgumrakstu iesniedzējiem, kas ieradās. Es domāju, ka šī kopbilde tiešām ir sātraucoša, šausminoša par vides sagrāvi ļoti ekoloģiski vērtīgā zonām. Nevar nenožēlot dažas lietas, ko dzirdējis arī, nu, ko teica Urtas un kungs, ka mēs šo, šīs debats padaram par uh, Mm, komitejā par kaut ko citu. Un man principā būtu paticis, ka būtu šis eh, horizontāl, horizontālais gars, uz ko aicināja deputāti, lai tas dominētu. Un arī, kad es pati nācu klāt ar priekšlikumu, ka vajadzētu nosūtīt eh, misiju no šīs komitejas uz Marmenoru, lai konkrēti uz vietas redzētu notikums. Uh, jo es eh, pievienojos daudzām lietām, kas izskanēja, jo nu patiešām, kad esat uz vietas ar eh, kājām eh, jūrā un redzat, izjūtat, kā tas ietekmē zonu ne tikai vidiski, bet arī sociāli, ekonomiski un citādi, un tad ir pavisam cita lieta. Un tā tad. Mm, mēs redzam, pateicoties datiem, ko teica arī zinātnieki, neizskatās, ka uzreiz var to atrisināt. Mēs domājam, ka tas ir prioritārs jautājums, mm, kurš ir jāizskat šajā komitejā un vajadzētu uz vietas redzēt, kas tad notiek. Un tas lielā mērā saistās arī ar politiskajiem pieņemtiem lēmumiem un eh, valdībai, kas pieņēma noteiktus lēmumus. Uh, izmant, atbalstot tādu modeli, kas eh, intensificēja lauksaimniecību, kas noteiktos gadījumos saistās ar eh, juridiskās atvara ievierošanu, bet reizēm eh, absolūti nē. Un tā ir problēma, ka ir arī nelegālas lauksaimniecības teritorijā, kas ir arī ietekmējušas šo ekoloģisko katastrofu, un tas viss ir arī jāpiemina. Es priecājos, ka daudz cilvēku arī par to satraucās ceļu trauksmi, Un eh, mums eh, arī ir jāatbalsta šī misija. Un eh, tā tad vēlreiz ir eh, svarīgi, lai lūgumraksts eh, paliktu atvērts. Tas ir spiedienu izdarīšanas mehānisms, lai tiktu pieņemt pareizie lēmumi, bet nemaldīsimies. Te nav runa tikai par līdzekļiem vai to, kurai administrācija kaut kas jādara, bet nu, jāveic pareizā diagnostika, jāparedz līdzekļi, jāparedz vajadzīgie pareizie pasākumi. Protams, mēs atkal piedāvāsim. Uh, mm, NV Mm, kaut ko, bet arī lūgumrakstu komitejai ir jāpiedalās misijā, e, kas dosies uz Marmenoru. Tāpat ir jāprasa reģionālajām iestādēm e, ziņojums, kur tiktu skaidroti pasākumi, kas tika īstenoti attiecībā uz 15 tūkstošu hektāru nelegālo hektāru Kartagēnām. Tāpat arī mm, e, jālūdz komisijai, kas mm, pamatoja to, ka līdz 2027. gadam tika sniegts pagarinājums, lai novestu pie adekvātas um, uh, ūdens situācijas. Manuprāt, tas ļoti nepieciešams. Paldies! Tagad vārds Agilēras kundzei. Vienīgā lieta, ko es vēlējos precizēt un ko Vaisa kungs teica par lauksaimniecības modeli. Uh, Nav tā, ka es aizstāvu noteikti lauksaimniecības modeli. Es tikai vēlos teikt, ka lauksaimniecība, kas pēdējās divās desmitgadēs veikta, eh, tur nav nekāda nelegālā rakstura, bet eh, nu, tā ir tikus atļauta. Un tamdēļ mm, nu, man ir tiešām pārsteigums par to, jo ir nelegālās sākas un eh, ir nelegāla situācija, kas ir pieļauta, bet tas nav nekas nesans. Es, uh, neatbalstu šādu lauksaimniecības modeli. Es to nevēlos, bet eh, ne eh, koncentrēsimies uz eh, pašu uz lauksaimniekiem. Un pavisam īsi es tikai vēlos teikt, ka mm, es īsti nesapratu, nu, kad Urtasons teica, ka nevajadzētu politizēt debats. Nu, nezinu, vai tur pareizi viss izskanēja. Uh, Bet, nu, tagad Zorīdo kungam vēl vārds, un tad noslēgsim debats. Es vēlējos precizēt divas lietas, tā kā te ir atsauces, tad ETP neiebilst pret vizīti. Nu, Tas nekas tāds nebija. Tautas partijai vienkārši bija cits prioritāts. Viņi vēlējās, lai vizīte būtu tam dēļ, lai varētu veikt izmeklēšanu šajā projektā, kas nav atrisināts. Un, ja runājam par politizāciju, tad es esmu atnesis dokumentu ar visiem darbiem, kas ir paveikti, bet ja sāk atsaukties uz Mursijas reģionu, nu tad ir jāmaina tonis un, un principā jūs mainījāt to domu, kas bija manā runā. Uh, Lielas paldies! Liksim punktu debatēm. Un mm, noslēgumā vēl divas minūtes dosim Ed, uh, Eduardo Salasaru Ortuņo un pēc tam arī uh, vēl vienam pārstāvim, Ru, Rubiņo kungam. Es vēlējos teikt, ka Marmenora nav nekas politisks. Tā nesaprot mm, politiku. Tur ir 200 tūkstoši. 000 Eh, hektāru, kur ir eh, nelegāla apūdeņošana, un tāpēc mēs lūdzam Eiropas parlamentam, lai tiktu piemērotas normas. Mums eh, liekas šausminoši, ka komisijai nav kritiskā skata, ka tiek apstiprināti plāni, deklarācijas un tā tālāk. Viss, kas ir darīts, ir pēdējās dienās darīts, kad ir redzēts jau mirušas zīvis un tā tālāk, un pirms tiek uh, beigtī mm, dialogi un publicētas normas, eh, normu virknes. Es domāju, ka tieši tas ir svarīgi. Lielas paldies! Tagad vārds Jose Luisa Albaresa kungam. Katram uh, divas minūtes. Jā, nu ļoti reti ir notiek tā, ka lūguma raksta autors neizmanto visus sev atvēloto laiku. Alvarez kungs. Uh, Paldies! Es vēlētos pateikties par priekšlikumu eh, paturēt eh, atvērtas visus lūg, vis, visas petīcijas, visus lūguma rakstus, es domāju, ir ļoti svarīgi, eh, ka tas, kas notiek Murs, Marmenorā, notiek pateicoties sabiedriskam spiedienam, mm, un vairāk kā 50 tūkstoši cilvēki izgāja Kartagēnas ielās oktobra beigās, un tāpat arī var redzēt, kāds spiediens var būt arī no Eiropas komisijas puses attiecībā uz nitrāta direktīvas neizpildi. Ja mēs vēlamies, lai kaut kas pozitīvs notiek marmenorā, jāuztur spiediens, paturot atvērtu lūgumrakstu. Un problēma ir ļoti vienkārša. Ir lauksaimnieciskās ražošanas modelis no vienas puses un ekosistēma, un viņi nav savstarpēji savienojami, nu nav. Un eh, kart, vai nu būs Kartagenā cits modelis, vai arī Marmenora nebūs dzīva. Tas ir tas, kas mums visiem ir jāizsver. Ja mēs vēlamies, lai Marmenoras ekosistēma saglabātu dzīvīgumu, tad ir jāmaina lauksaimniecības modelis. 85% no uh, Marmenors piesārņojumi nāk no lauksaimniecības, un tos datus jau apstiprināja Mursijas e, universitāte. Nu, tāds ir šis e, vienādojums. Liels paldies pēc tam, kad uzklausījām e, lūgumraksta autors, dzirdējām komisiju, arī parlamenta grupu pārstāvis. Prezidentūra piedāvā saglabāt atvērtu šo lūgumrakstu sūdu lūksim informāciju Spānijas valdības ekoloģiskās pārējas ministrijai, lai prasītu, kāda ir uh, juridiskie finansiālie pasākumi, kas paredzētu Marmenorai arī lauksaimniecības sakarā. Tāpat arī uh, prasīsim Marmenors ģenerāla direktorātam mm, Mursijai. Uh, Mursijas reģionam informāciju, lai mūs informē par juridiskajiem uh, finanšu pasākumiem, kas pieņems 2019. gada uh, dekrētā. Un tāpat prasīsim komisijai vēl papildu informāciju, vēl bez tās, kas mums ir. Lūksim tātad vēl vairāk informācijas, jo īpaši visu informāciju par investīciju plāniem Marmenorā, lai aizsargātu Marmenoras jūru. Un tāpat uh, NV komitejai nosūtīsim šo lūgumrakstu, jo tā ir kompetentā komiteja. Lielas paldies eh, jums, kas ieradāties. Šeit eh, tiešām ir iespējams Eiropas pilsoņiem tuvoties Eiropas institūcijām. Visi pilsoņi no visām Eiropas daļām var nākt eh, un ceram, kā varēsim turpināt aizsargāt Marmenoru. Tagad Pāriesim pie nākamā lūguma raksta. Tas būs eh, numur 11. Eh, punkts 956-2016. Eh, Vācijas valsts piederīgais to ir iesniedzis. Tātad trīs valstu reģions pret Tihange par kodola elektrostaciju Tihange. Lūgumraksta autors ir kopā ar mums, dosim vārdu viņam, Eh, tikai viena lieta, lūdzu, ja? lai mēs eh, varētu turpināt darbu. Lūdzu. Room uh, being quiet, because we have. Tiem, kas dodas prom, lūdzu, aicinu to darīt klusā, mums jāķers pie nākamās petīcijas izskatīšanas. So, um, I'm going to give you five minutes. Lūk, došu jums piecas minē, minūtes laika, un tad nobeigumā būs vēl divas minūtes gala vārdam. Lūdzu. Cienījamā priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi, komisijas pārstāvji. Nu, Pagājis te vai viens gads, kopš es pirmo reizi Āhenes reģionu vārdā runāju ar jums par Tihāngas jautājumu. Tik uzdodas kom komisijai meklēt papildus informāciju un vērsties ar vēsto pie Beļģijas karalists valdības. Un šodien man vēlreiz ir uh, jāapstiprina, ka diemžēl pat tam lāgam nekas daudz nav darīts. Nu, lai tikai vēlreiz atkārtot savu aicinājumu un lūdzu šo, šo komiteju pieņemt uh, vēlreiz lēmumu. Es tātad esmu Šāhenes reģiona pārstāvis un, un es runāju komunālās tātad, grupas vārdā pret Tihanas Mm, kodos stācija, te ietilpst vairākas valsts, Nīderlanda, Luksemburga un Vācija, un šajā reģionā dzīvo 8 miljonu cilvēku. Nu, un eh, es runāju viņu vārdā, viņi nobežījušies par šīs kodos stācijas drošību. Eh, drošības eh, mm, tātad dokumentos par Tīhan divi ir visai apšaubām aspekti. 19. gada jūlijā kodola reaktors pēc viena gada dīkstāvis atkal tika laists ap, eksploatācijā. Ap, Un nu, tomēr 19. gada nogalē tehnisku iemeslu dēļ vēlreiz tika slēgts. Ir ja nopietnas bažas par šī kodola reaktora Tihanš 2 tātad eh, drošību jau kopš 12. gada. Reaktora um, ir sienās novērotas dažādas eh, plaisas, 14. gadā tās pirmoreiz tika novērotas, un tad pirmoreiz reaktors tika apstādināts. Un Kopš tā laika nu, nav īsti izskaidrots, kāpēc šīs plaisas ir ieviešos un vai tiešām vietors ir drošs, bet tomēr 2013. gadā Beļģijas iestādes atkal atļāva palaist uh, šo reaktoru um, eksploatācijā. 14. gadā tika uh, konstatēts, ka ieradušās jaunas plaisas un esošās plaisas ir uh, kļuvušas vēl lielākas. Un atkal tika apstādināta reaktora darbība, un tika veikta izmeklēšana, Un eh, tika fiksēti, fiksēts tas, ka situācija kā ir uzlabojusies, bet uh, nevaram īsti ticēt šim uh, pārskatam. Un 15. gadā tomēr Beļģijas iestādes atkal ļāva atjaunot Tihāņu štīvi reaktoru eksploatāciju. Vairāki neatkarīgi eksperti, zinātnieki un eksperti komisijas ir veikuši savus pētījumus un atzinumus un, un konstatējuši, ka Beļģijas iestāžu uh, sagatavotie dokumenti īsti nepārliecina par reaktoru drošību. Līdztekus eh, šīm eh, plaisām ir arī nu, citas, eh, citas pārkāpumi, citas bažas, par ko bažas ir pauduši ģenīdzīvotāji. Visi šie negadījumi ir fiksēti, šīs, šīs bažas, un tādēļ tos vēlreiz vajadzētu ņemt vērā. Bet ir svarīgi atzīt, ka patam lāgam arī reaktoru drošības bunkurā ir, ir vēros tas, ka samazinājas betona, tātad apjoms un, un, un citas problēmas. Un betons sācis drupt tādēļ, ka daļa no drošības bunkura veic īpašas funkcijas. Tad daļa no šī, šī bunkura kalpo par tvaika nolaišanas telpām. Nu, šis tvaiks sakars betonu un līdz ar to izraisa to, ka betons sadrūp un, un, un atnāk šis betons lānis. Un drošības bunkurā ir ārkārtas sistēmas. Uh, tāda ārkārtas pumpi, sūkņi un ģeneratori. Un, nu, šeit tie ir ārkārtīgi svarīgi drošības elementi. Un ar to drošības bunkuriem jāspēj izturēt ārēju spiedienu. Nu, tas, ka betona slānis samazinās, izraisa šaubas, vai šis drošības um, bunkurs varētu izturēt, piemēram, lidmašīnas triecienu. Un ņemot vērā to, ka šis reaktors atrodas Liežas lidos stūmā, Nu, šis uh, apsvērums izraisa visai liels bažas. Līdzīgi kā šim uh, eh, Tianš divi uh, eh, kodola reaktora drošību apliecinošie dokumenti nepārliecina. Arī, arī pār, pēc vairākas tātad, pārskatīšanas, neskatoties uz lūgumu rakstu komitejas lūgumu, šie dokumenti nav pilnīgi un nav, nav sagatavoti pārliecinoši. Un tādēļ aicinām jūs atbalstīt mūsu uh, um, tātad papildu tēlu aicinātu veikt papildus pētījumus. Un um, Beļģijas iestādēm aicinām sagatavot uh, caurskatāmu uh, dokumentu, kas, kas uh, uh, atrisināt vismaz bažas par drošību. Aicinām arī jauno Eiropas komisiju veikt uh, tātad izmeklēšanu, vērsties pie Beļģijas uh, karalistes uh, iestādēm. Uh, Ar aicinājumu nesagatavot eh, tādus iztrūkstošos dokumentus, kas pierādītu Jānis Dīvi drošību, tomēr sagatavot un iesniegt tuvākajā laikā. Un aicinājumu arī eh, Beļģijas karalisti nodrošināt to, ka 8 miljonu savienības pilsoņu, kas dzīvo šajā reģionā, tomēr redz dzīvo drošībā. Lai viņi būtu pārliecināti par to, ka Tihanš eh, divi reaktora, reaktors darbojas droši un ka viss ir caurskatāms. Aicinām komiteju un arī jauno komisiju Eh, ierosināt, eh, veikt izmeklēšanu, vai eh, nav pārkāpts ar atomu līgumā paredzētie drošības un piesardzības principi. Paldies! Thank you. Now. Paldies. Komisijas vārdā. Nē, atvainojos, ir vēl viens lūguma rakstā autors - Valders Šumahers. Teile der Antiatome. Paldies, es nepārstāvu politisko pusi, ko pārstāvēja kolēģis. Es pārstāvu pilsoņu iniciatīvu Nāhens reģiona. Un varu pilnībā pievienoties savam kolēģim. Viņš perfekti atzīmē visus punktus, ko mēs esam piefiksējuši. Mums ir nepieciešama papildus informācija. Mēs vēlamies vienkārši redzēt, ko tā drošības iestādes Beļģijā dara. Nu, un, aicinām izmeklēšanas dokumentus saropēt arī mums, lai, lai mūsu neatkarīgi eksperti varētu to visrūpīgi izpētīt ja tie būtu mūsu rīcībā, nu, tad mēs varētu, nu, tā nu, labi sadarboties ar gan, gan pilsoni, gan zinātnieki, gan, gan politiķi. Nu, tādēļ šis lūguma raksts, nu, mēs aicinām to paturēt atvērtu un sarūpēt to, lai Beļģijas atbildīgās iestādes mums sarūpētu visus nepieciešamos dokumentus. Ok, thank you. Paldies. Un tagad vairs komisijas pārstāvim. Anetka Sirka. Labdien, dāmas un kungi! Paldies priekšstādātāji, paldies arī lūgumrakstu autoriem par uh, jūsu uzrunām. Komisija gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mēs pilnībā saprotam jūsu pausto satraukumu un turpinām sakot situācijai attiecībā uz Tianš 2 kodolstācijas drošību. Kodoldrošība un iedzīvotāju un vidas aizsardzība ir eh, komisijas prioritātes. Runājot par eh, kodoldrošības jautājumu, mēs gribētu apstiprināt, ka cik tā runa ir par eh, kodolreaktoru ilglaicīgu darbību, tā ir dalībvalstu atbildība. Un uh, Eh, licenču turētāji ir tie, kas eh, ir atbildīgi par eh, kodoldrošības nodrošināšanu, un savukārt licenču turētājus uzrauga Nacionālās uzraudzības iestādes. Par tiesisko satvaru runājot, komisija ir atzīmējusi, ka Beļģija ir paveikusi attiecīgo tiesību aktu transponēšanu nacionālajos tiesību aktos. Uh, Un tagad procedūrai turpinoties komisijas dienesti pārbauda, vai visas eh, direktīva normas ir transponētas korekti. Tostarp arī pienākums licenču turētājiem regulāri izvērtēt un uzlabot kodolreaktoru drošību. Papildus iepriekš minētajam. Eiropas komisija un Eiropas eh, kodoldrošības eh, regulatīvā grupa ENSLAG organizēja pirmo koleģiālās izvērtēšanas uh, semināru, ko nosaka par pienākumu arī kodoldrošības direktīva. Beļģija ir piedalījusies šai pasākumā, jo Beļģija ir to valstu starpā, kam ir uh, pilnesinīga kodola enerģijas programma. Uh, tika runāts par novecojušiem kodolreaktoriem un to drošību. Gala ziņojums arī jau ir ticis publiskots Enslaka mājaslapā. Uh, 18. gada oktobrī. Un novembrī tāpat eh, tā pašā gadā notika arī eh, publikai pieejama sanāksme. Šīs te kolēģiālās izvērtēšanas laikā dal dalībvalstīm bija jāsagatavo rīcības plāni. Termiņš nacionālajiem rīcības plāniem bija pagājušā gada septembris. Beļģija arī ir iesniegusi savu nacionālo plānu Šis plāns ir arī atrodams Enslaka mājaslapā kopā ar citu dalībvalstu rīcības plāniem. Papildus tam pagājušā gada novembrī Enslaka pieņēma arī uh, vispārējo kolēģiālās izvērtēšanas rīcības plānu, kas papildina nacionālos plānus, un arī šis vispārējais plāns ir pieejams Enslaka mājaslapā. Mērķis šim rīcības plānam ir nodrošināt uh, pēcpasākumus uh, un Eiropas līmeņa uzraudzību attiecībā uz konstatētajiem izaicinājumiem un arī ar mērķi uzlabot nākamās koleģiālās izvērtēšanas fāzes. Līdz 21. Eh, gada maija beigām ikvienam nacionālajam regulātoram būs jānāk klajā ar aktualizētu nacionālo rīcības plānu, un tur būs ietverts arī kopsavilkums par īstenošanas statusu. Pēc tam nacionālajie plāni tiks izmantoti, lai sagatavotu vispārējo Enslaka ziņojumu par uh, aktuālo situāciju. Paldies! Paldies! Arī Dona kungs! Arī Monta kungs, lūdzu! Der Tim Grütemeyer hat eben vortrefflich. Paldies! Nu, tika paskaidrots, kā mē, kādēļ mēs šeit sēžam, joprojām sēžam. Nu, es uh, dzīvoju 20 km no šīs līnijas Beļģijas pusē. Tad no, no, es esmu tās um, karaļa valsts pilsonis, kurā joprojām turpina darboties šis reaktors. Un neskatoties to, kas tiek sacīts, nu, es, es varu abām rokām parakstīties. Nu, es ar daudziem ekspertiem šajā jautājumā esmu darbojies, pats neesmu eksperts, bet esmu ar viņiem runājis. Uh, Un eh, viņi tāpat kā šim ir visai nobežījušies, eh, vai, eh, vai tehniskie trūkumi, kur, kur dēļ šis reaktors reizēm ticis apstādināts, vai šī trūkuma ir novērsta, ka šīs joprojām, šaubas joprojām pastāv. Nu, daļa no šī uh, reaktora faktiski tika demontēta un tad tur notestēta, un, lai, lai skatītos un pārbaudītu, vai uh, šis reaktors stresa situācijās joprojām izturēs. Un to mēs īsti nezinām reaktors tad būtu jāapstādina, un viņš nebūtu spējīgs darboties. Nu, šis, nu, šis tests ir veikts tikai tā tīri teorētiski. Mums ar to, nu, avārijas risku pilnībā izslēgt nevar. Un tā ir pilnīgi pamatots, lai mēs paģērētu visu informāciju, kas eh, Beļģijas federālajai eh, kododrošības un, un, un kontrolas aģentūra ir, lai visi šie dokumenti attiecīgi tiktu nodoti lūguma raksta autoriem. Viņi varētu ar tiem iepazīties, tos izanalizēt pakļaut tātad, eh, lūk, eh, šim peer review procesam, kolēģiālajai salīdzināšanai, lai mēs eh, varētu piesaistīt, lai viņi varētu piesaistīt arī savus ekspertus. Un direktīva 2004 uh, 87 paredz to, ka dalību valstīm ir jāveic koleģiāla salīdzināšana, no nu, izvērtēšana. Un runājot par, par um, reaktora um, Mm, tātad mm, nu, novecošanas procesiem, par šo te amortizāciju. No nu, Eiropā pastāv šie procesi, un tas, tie, tas viss ir daļa no Eiropas kododrošības politikas. Esmu ap, apciem, apmeklējis arī Luksemburgu un tur ticies ar um, ekspertiem un iestāžu pārstāvjiem, ar inženieriem, kas atbild par kodola drošību, kas, kas ir eksperti. Un viņi arī pauda šādu vēlmi, proti tas būtu mans lūgums vai varbūt jautājums komisijas pārstāvē, kas jau izskanēja tātad, proti, runājot par kodola enerģētiku, Eiropa sadarbojas, bet nedrošības aspektos. Drošība, tā kodola reaktoru drošība, kā tas jau pamatot tika atzīmēts, paliek ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. Neskatoties uz to, ka ir šie koleģiāla izvērtējuma, tas saglabās dalībvalstu kompetenci. Un šī Beļģijas iestāde, un tai vienai, tai pašai individuāli ir jālem, vai neskatoties uz bažām, kas pastāv visā Eiropā, tomēr šis reaktors var turpināt darboties vai nē. Un Beļģija viena pats to izlem. Nu, mēs varētu diskutēt par to, vai tas labi vai slikti, bet nu, tā, tā nu, tas ir pat labi. Es gan gribētu par to diskutēt, proti, ka kodolenerģija enerģija Un industriālie procesi, kas ar to saistās, eh, ja tiem ir pārobežas efekts, un Eiropā tā ir bieži notiek, ja, teiksim, nu, reaktors iziet no, no ierienas, nu, tad ir milzīga pārobežu problēma Eiropā. Kas, eh, nu, pretējā gadījumā, uh, nu, nebūtu, bet uh, nav Eiropas aģentūras, kas šajā jautājumā uzņemtos atbildību, pārbaudītu. Un uh, tad pieņemt arī Eiropas līmeņa lēmumu, ka lūk, reaktors būtu jāslēdz, piemēram, jā. Ja? Jo ir dažādas aģentūras Eiropā, tur, tur tādas un šādas, ja, bet, bet, eh, bet šajā elementārā jautājumā tādas nav. Es pats esmu piedzīvojis to, ka uh, cilvēki reģionāli visai sabijušies, un, un ka nu, arī ziņās, ko viņi dzird, un, un, un tā, ko viņi dzird par Tihanšas uh, reaktoru. Un ka tieši šajā jautājumā nav šādas aģentūras. Un tāpēc es iestātos par to, ka komisija tomēr rūpīgi to pārdomātu un paskatītos, vai uh, tomēr uh, Nu, nevajadzētu ierosināt to, ka dalība valstis e, izveido Eiropas kodola drošības aģentūru, Eiratomu līguma ietvaros varbūt, nu, lai paskatītos un nodrošinātu to, ka šā gadījumā Beļģija nav, nav, nav ekskluzīvi tiesīga paturēt šo reaktoru eksploatācijā vai nē. Un, protams, aicināsim Beļģijas iestādes mums iesūtīt visus nepieciešamos dokumentus, lai mēs varētu tikt ar šiem jautājumiem skaidrībā ar savu ekspertu palīdzību. Paldies, eh, Fernta kungs, lūdzu. Äh, der, der Kollege Raimond hat das ja gerade schon sehr deutlich geschildert, dass es sich bei diesen äh, Atomreaktoren um einen wirklich grundsätzlich Euro Jā, paldies. Eh, nu, ir, tas ir kodā reaktors Eiropas eh, līmeņa problēma, ja kaut kas notiek. Nu, šajā gadījumā vismaz četru valstu iedzīvotājiem būtu ziepes. Bet nu, viena valsts ir ekskluzīva tiesība par to, lemt par to, vai reaktors paliek tādā tīklā vai nē. Tādēļ es arī vēršos um, tātad pie kolēģiem parlamentāriešiem darītu visu, lai vismaz jautājums, kas saistās ar reaktoru drošības riskiem, tomēr um, risinātu, lai mēs saņemtu apmierinošas atbildes. Un Beļģija nedrīkst turpināt uh, ignorēt uh, šo, šos jautājumus un vēl garumā. Un es aicinu Eiropas uh, komisiju veikt uh, savas uh, kontrolas funkcijas atbilstoši Eiropas līgumam. Un paldies uh, Lūgumrakstu iesniedzējiem, kas mums iepazīstināja ar šīm detaļām, nu, pēdējos gados visā groteski redzēja, ka tihanši regulāri tie tiek eh, slēgts un kaut kā tehniska problēma, un tad pēc tam atkal uh, tiek atcelti darbība un tā, bet, bet eh, tik aktuālā, tik satraucošā tematā, kā kodla enerģija, nepieciešama absolūta pilnīga caurskatāmība. Un, uh, Vācijā, Nīderlandē, un Luksemburgā un, un Beļģijā visu šo valstu pilsoņiem ir tiesības zināt, ar kādu risku viņi saskaras. Eiratām līgums, eh, tas jau tika pieminēts, kodoldrošības jautājumos eh, Eiropā paredz eh, tātad noteikts noteikums, bet tas kāds tā, tāds kā black box. Šim līgumam nav nekādas uzraudzības, kā aģentūrām, teiksim, tā, tāda efekta. Un tā tiešām ir viena no tām jomām, kurai mums nav nekādas parlamentārās kontrolas. Uh, Un kopš Eiropas ekonomiskās eh, kopienas nodibināšanas citas jomas ir nonākušas parlamenta kontrolē un, un tāpat arī sabiedrības kontrolē savā ziņā, bet ir tām jomās pagājuši 700 gadi un nekas nav mainījies, nav nekādas kontrolas. Brexit gaismā šis nolīgums tik un tā būs jāpārskata, un es domāju, ka tā ir laba iespēja mums un Eiropas komisijai padomāt par to, vai šīs eh, Eiropas līguma pārskatīšanas gaitā mums nevajadzētu padomāt arī par uh, šādu centrus izveidi, kas būtu pakļauti parlamentārai kontrolē. Šajā nopietnējā nu, jautājumā nevajadzētu aizmirst arī Vācijas federālās valdības lomu. Nu, Vācija piedāvā nu, tātad izēvielas šim re reaktoram, nu, pēdējais laiks padomāt, vai, vai nu, nu, šis kurināmais, protams, būtu jāpiegāda šim reģionam. Manā uh, reģionā, piemēram, manā, manā, manā dzimtenē, tūkstošiem cilvēku katru dienu brauc garām šiem reaktoriem. Viņi nu, negrib ar to samierināties. Un aicinām uh, Beļģijas uh, iestādes vakar, dažas stundas pirms šīs sanāksmes, pēc veselā gada klusēšanas, beidzot reaģējušas. Nu, un ir sniegušas atbildi uz šīs komitejas vēstuli. Bet, nu, reāli, reāli atbildēt šajā vēstulē nav. Viņi vienkārši saka, ka, nu, mēs domājam, ka tur viss ir kārtībā, ka reaktors ir drošs. Ticiet mums tā teikt, bet, nu, nu nezinu, kā tad uh, uzticība vairot šādā veidā. Tad izskanēja pamatoti argumenti. Mums ir jāpieprasa tas, lai eh, ar drošību saistītie dokumenti tiktu izsniegt neatkarīgiem ekspertiem. Un tāpēc, eh, priekšsēdētāji, Vēlos jums lūgt pirmkārt to, ka mēs kā, kā komiteja vēršamies pie komisijas ar vēstuli, uzskaitot uh, Eh, kādus, eh, kādus dokumentus vajadzētu iesniegt komisijai. Un, eh, lai sākumā komisija veic šo drošības pārbaudi, un vienlaikus komitejai tāpat ir jāvēršas pie Beļģijas karalistes pārstāvjiem, kas vakarā iesūtījuši atbildes vēstuli, lūdzot uh, iesūtīt mums visus dokumentus, kas saistās ar drošības analīzi, tātad nodotos komisijas rīcībā, lai attiecīgi tad mēs varētu veikt neatkarīgu izvērtējumu jo, nu, gadās tā, ka uzņēmumi paši sevi tur certificē, ja, ka viss ir kārtībā, bet, eh, nu, es tiešām ceru, ka, ka tad mēs panāksim ātrāku iznākumu, ka nepaies vēl viens gads, uh, lai, lai mēs konstatētu, ka nekas nav noticis. Paldies. Thank you. I don't know if, I don't know if the commission wants to answer the question. Nu, komisija vēlas sniegt atbildi uz jautājumu, ko nu, pat uzdeva cienījumais deputāts. Komisija vēlas pateikties lūguma raksta autoriem par komentāriem. Mēs tos visus piefiksējām. Bet nu šobrīd man nekas papildus piebilstams nav. Paldies. Okay. Thank you. Now you have two minutes to close. Labi, tagad uh, vārds lūguma raksta iesniedzējiem. Divas minūtes rodamē ar kungs lūdzu jums pirmajam. Ja priekšā dāmas un kungi, paldies. Manās tikai atgādināt to, ko komiteja lēma pirms gada. Lēmums bija tāds, ka Komisija um, vērsīsies pie Beļģijas iestādēm ar, ar lūgumu, iesniegt papildus informāciju, un komiteja turpinās paturēt spēkā šo lūgumu rakstu, līdz saņems šo informāciju. Mums kā dzirdējām, ka informācija līdz pat šodienai iesniegta nav. Komisijas uh, izteikumi no manas puses nu, nekādu lielo skatījumu neviesta lietas būtībā, un tādēļ es sirsnīgi aicinu komiteju paturēt šo pētījumu lūgumu rakstu atvērtu tāpat kā te kolēģi ierosināja, vajadzētu vērsties pie komisijas ar lūgumu. Tātad sarūpēt pēc iespējas ātrāk mums nepieciešamo informāciju, ko varētu iznācēt, nu, un tad turpināt varbūt diskusiju. Paldies! Paldies, Šomaher kungs, vai jums būtu kas piebilstams? Nē, ļoti labi. Paldies! Ok, uh, muchísimas gracias, por tanto, a los peticionarios. Liels paldies eh, lūgumraksta iesniedzējiem par to, ka bijāt kopā ar mums. Un pēc komisijas uzklausīšanas, pēc tam, kad uzklausījām komitejas deputātus, eh, priekšsēdētājs priekšlikums būtu saglabāt atvērtu šo lūgumrakstu un prasīsim Eiropas komisijai visu sārakstu mm, ar dokumentiem eh, un darīt visu iespējamo. Uh, lai prasītu mm, Beļģijas eh, valdībai visu informāciju par mm, šos, šīs kodola elektrostacijas drošību. Tāpat arī eh, pēc deputāta lūguma eh, prasīsim Beļģijas valdībai informāciju par šo mm, ziņojumu, par šo failu. Tas būtu prezidentūras ierosinājums. Lielas paldies! Tagad 12. Eh, punkts, 690, 2018 lūguma raksts. Luciana Saulēnu ir eh, tā autors mm, par eh, plānoto Kozluduji kodolstacijas darbības pagarināšanu Bulgārijā. Redzu, ka lūgumraksta iesniedzējs ir mūsu vidū tad, nu, dosim viņam vārdu 5 minūtes jūsu rīcībā. Lūdzu, sveicam! Благодаря, госпожо председател. Аз обаче съм носител. Paldies, priekšstādātāji! Es esmu lūgumnieks iesniedzējis otrajai petīcijai, kas ir 12. punktā patiesībā. Tātad, nu, ja var izteikties tagad. Uh, Varbūt skatīsim petīciju 784 sākumā. Atvainojiet, šajā punktā ir divi lūguma raksti. Luciana Saulenu no Rumānijas 690 mm, 2018 un jūsu Bulgārijas valsts piederīgā mm, NVO vārdā iesniegtā pētīcija 784 2019. Pirmā lūguma raksta iesniedzējs nav ieradies, jūs esat ieradies, tāpēc jums ir 5 minūtes prezentācijai lūdzu. Благодаря и веднага уточнявам, че текста на... Paldies! Sākumā vēl es gribētu precizēt, ka teksts, lūgumraksta teksts, kas ir iesniegts, īsti, ko es te redzu, neatbilst eh, tam lūgumraksta staturam, ko, ko mēs eh, sākotnēji iesniedzām, jo radioaktīvo atkritumu drošība nu, nav tas īstais temats. Temats ir eh, tikai tas, ka tikai viens repozitorijas. kurā jāuzklabā kodola aktīvie atkritumi Bulgārijam. Vakar notika Bulgārijas un Rumānijas iestāžu tikšanās ar Eiropas investīcijas bankas pārstāvjiem. Tas tikās tātad ar Bulgārijas regulatoru iestādi, kas uh, uh, regu, tātad um, uh, regulē kodolu atkritumu šo te vietņu darbību. Un tika atzīts, ka ir problēmas ar um, tā stabilitāti kādā zonā netālu no Donavas. Un uh, tā tad ir uh, problēmas ar šo kododrošību. drošību un tika konstatēts, ka ir pārkāpts uh, kodola atkritumu klasifikācijas tātad dekrēts, ja, nu, likums, kas ir daļa no ziņojuma par ietekmi uz vidi, radioaktīviem materiāliem, kuriem ir ļoti garš sadalīšanās periods. Dažiem no, no, no tiem šis eh, termiņš ir pat eh, mērāms pat miljonos gadu. Un eh, ziņojumā par ietekmi uz vidi ir izcēlts vienīgi tas, ka ir noteikti radioaktīvi elementi, kam ir savukārt īsts šis te daļai sadalīšanās termiņš, un tas ir vērtējams kā direktīvas 2011 eh, pārkāpums, kas neļauj dalību valstīm uzlikt papildus slogu uz eh, citām dalību valstīm, kas pārvalda radioaktīvos atkritumus. Un ņemot vērā to, ka pēdējo gadu gaitā esam saskāršies to, ka Bulgārijā nu, situācija nav caurskatāma runājot par par kodola iekārtu izbūvi un, un funkcionēšanu. Ne tikai dažas populistu partijas, kas aizstāv kodola enerģijas eh, izmantošanu. Bet šeit mēs nerunājam par kodola enerģiju kā tādu, bet, eh, bet šeit eh, ir jākonstatē, ka radioaktīvo atkritumu glabātava ir bīstama Tādēļ, ka tās uh, atrašanās vieta ir nesta, nestabilā vietā. Um, netālu ir uh, hidroelektrostacija, kas, kuras uh, izbūve nav, nav bijusi īsti adekvāta. Un būvniecības atļauja no 2011. gada balstās tikai uz provizorisku izvērtējumu. Doma bija uh, Tā kā, nu, atgūt uh, Eiropas Savienības uh, naudu, kas uh, bija dabūjama tajā laikā, dabūt tātad arī starptautiskos līdzekļus, ko slidojas uh, šajā iekārtas izbūvē. Nu, līdz ar to ir iztērēta Eiropas nodokļu maksātāja nauda, un uh, ja reiz tā, tad vēlamies vērsties pie Eiropas komisijas, nu, lai tā ieviestu ja striktākus kontrolas pasākumus. Esam Eiropas komisiju uh, iepazīties ar reālo situāciju. Šeit uz ekrāna jūs varat redzēt eh, tabulu ar datiem. Un es ceru, ka tas, kas saistās ar Eiropas pilsoņu daudzu pauģu patiesībā veselību un dzīvību, nu, kā es sacīju, daudzu no šo elementu sadalīšanās um, ciklus. Šeit runāju par šiem radioaktīviem atkritumiem un tiem elementiem, kas, kas ir sastopami ārkārtīgi. Kāds 200, 300 gadi un vairāk, kā es redzēju šajā tabulē. Un, un tādēļ es ceru, ka visas šīs neatbilstības, visi šie pārkāpumi, kas ir fiksēti attiecīgajos pētījumus, tiks celti gaismā, netiks ignorēti. un ka tiks pārbaudīts, vai šī te zona, kurā atrodas šis repozitorijas, tiešām stāv, jo patiesībā divi celtnieki jau ir uh, miruši. Vai jums būtu jābeidz, saka priekšsēdētāji, vai jūs beidzāt? Jābeidz, paldies, lieliski. Brīnišķīgi. Tagad komisijas vārdā Antoneta Kalapīškundze. Thank you, madam. Thank you Paldies priekšstādātāji, paldies arī lūguma raksta iesniedzējiem, ka ieradāties un izklāstījāt savu, um, savu sāpi. Nu, nu, šīs bāžas tiešām izskatās ļoti satraucoši argumenti, bet vienlaikus mēs esam rūpīgi izpētījuši šos argumentus, tad arī Bulgārijas tiesā tas ir skatīts. Lēmums par ietekmi uz vīdi tika, tika pārsūcēts uh, Bulgārijas tiesā, kas atzina, ka atzinums ir, ir labs, ir, ir derīgs, ir spēkā. Un komisija nav nekāda iemesla apšaubīt tiesas izdarītos secinājumus, kur konstatēts, ka lūguma raksta autora paustās bažas ir nepamatotas. Līdztekus tam, atbilstoši ERTOM dibināšanas līgumam, tāpat arī balstoties uz datiem, ko esam guvuši no dalību valsts, attiecībā uz uh, radioaktīvu atkritumu apglabāšanu, komisija konstatēja, vai šāda plāna īstenošana var izraisīt ūdens, uh, augsnes uh, vai citas dalību valsts, tātad gaisa telpas radioaktīvu piesāņošanu. 17. gada septembrī komisija arī nāca klajā šādu atzinumu, kur bija konstatēts, ka plāns radioatkritumu Tātad apglabāšanai no radiāna nacionālās iekārtas nav uzticams. Respektīvi, nav. Zatvērnes komisijas ir tā, ka nav maz ticams, ka tā rezultātā varētu tikt piestāņot citstājībās um, telpa. Pirms pieņem šādu atzinumu komisija um, konsultējās ar ekspertu grupu, kuras, um, kurai bija jāpalīdz pieņemt lēmumus par radioaktivitāti. Kā paredzēts līgumā, šī grupa sastāv no neatkarīgiem radiācijas aizsardzības un valsts un sabiedriskās veselības ekspertiem, un komisija nav nekāda iemesla apšaubīt šo ekspertu kompetenci. Vai man turpināt arī ar nākamo lūgumu rakstu? Labi. Runājot par 2018. gadā paustajām bažām, proti, ka valsts konsultācijas pārobežu kontekstā bija slikti organizētas, jāatzīmē, ka nu, te nav nekādu jaunu faktu kas būtu pavēstīti komisijai, lai mēs mainītu savu sākotnējo viedokli, kas ir pausts pērnā gada jūlijā klajā laistā atziņumā. Komisija nav konstatējusi nekādus uh, defektus eh, šajā konstatācija procesā par projektu pārobežu efektiem, ietekmi. Nav nekāda argumenta, kas eh, pamatotu lūguma rakstiesniedzēja apgalvojumus, kā dalība valsts pieeja bijuši formāla un, un, un uh, un nerūpīga. Nu, šī informācija pieejama gan Bulgārijas, gan Rumānijas iestāžu tīmekļa vietnēs, un varam uh, dot jums eh, arī saites uz eh, šiem dokumentiem, vakar pārbaudītās joprojām strādā. Kas attiecas uz 5. un 6. Kozlodujas uh, kodola spēkstacijas uh, reaktoru mūža ciklu pagarināšanu, kas arī ir pausts šajā lūguma rakstā. Uh, Mēs rakstiski paziņojām, ka nav nekāda pierādījuma par to, ka nevis Rumānijas, nevis Bulgārijas iestādes būtu novirzījušās no piemērojumām Eiropas Savienības vai starptautiskajām tiesībām. Turklāt Bulgārija ir spērs visus nepieciešamos soļus, lai informētu Rumāniju 14. gada martā, kas ir trīs mēnešus pirms um, attiecīgās konvencijas puses nāca pie slēdziena, ka ESPO konvencija uh, var attiekties uz uh, tādu mūža ciklu pagarināšanu. Līdz ar to konstatējam, ka ESPO konvencijas eh, un attiecīgās direktīvas normas šajā gadījumā nav pārkāptas. Tāda komisija negrasās eh, turpināt izmeklēt šos jautājumus, kas ir atspoguļoti logumrakstā. Paldies! Muchísimas gracias. Lielas paldies. Tagad vārds Slavakov kungam. Аз ще се опитам да говоря малко по-емоционално, защото... Paldies! Varbūt man runa varētu būt nedaudz emocionāla, jo šis lūguma raksts to iesnieguši organizāciju, kas saucās Ekoglasnest, tātad uh, atklātību vidas jomā. Tā ir organizācija, ko ir, ir uh, dibinājis mans tēvs. Un tā bija pirmā vidas organizācija Bulgārijai. Un ja šī organizācija nekalpo um, saviem biedriem, bet tikai savām interesēm, tad tas ir, protams, ļoti satraucoši. Manā rīcībā šīs organizācijas sagatavotais atzinums, tātad organizācija, ko es pieminēju, tā nav nekāda sakra ar šo lūgumu rakstu. Nu, bet es gribētu tā tāda, nu, visai marģināla organizācija. Nu, es tiešām esmu norūpējies, ka um, šie vides eh, aktīvisti un, un, un viss, kas saistās ar vīdi, ir kļuvis te par tādu lemuvārdu, jo, jo vīdes aizsardzības eh, vārdā bieži vien cilvēki vienkārši rūpēs par savām interesēm. Nav nekāda problēma ar šo kodola atkritumu iekārtu, kā arī ar uh, koslidojas uh, kodolstācijas 5 un 6 reaktoru. Problēmas ir tikai tiem, kuri, kuri mēģina mm, nu, izsist kādu labumu sev, nu, pamatā jau kādu, kādu kādu lieku rublu, tā teikt, iesist, eh, izmantoja šos argumentus. Un, eh, ja, pateic, patreizēji eh, lūguma raksta iesniedzēji saņemšu līdzekļus. Ja, ja viņi maksātu par to, ka, lai apgalvotu, ka šis reaktors ir labākais pasaulē, viņi arī to apgalvotu. Es esmu saprātīgs cilvēks. Mans tēvs Ālēš ir, ir, ir uh, iestājies par to, lai starp cilvēku un dabu būtu harmonija. Tādēļ šī institīva Ālēš esmu atbalstījis. Uh, šo te vides atklātību. Un e, man ir žēl, ka ir tādi, ka ir tādi kas e, šo ideju vienkārši ļaunprātīgi izmanto. Es, protams, arī vēlos, lai šis lūguma raksts tiktu slēgts, jo tas vienkārši absurds. Paldies, Dambaska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem, um, cienījamie kolēģi. Nu, jāsaka, ka mani dziļi iespaidoja vai jāsaka, pat eh, šokēja šis, eh, šis eh, nu, diezgan nepatīkamais un nepamatotais uzbrukums drošākajai kodolstacijai Eiropā. Mēs nu pat spēļām par bēļu reaktoru, nu, kur tur tiešām ir jās problēmas, kur ir iemesls bažām. Bet runāt par Kozlodujas kodolstaciju, mēs varam būt droši, ka tā ir drošākā un tīrākā kodola energostacija Eiropā ilgāku laiku, esam sprieduši par to, ka ir zināmas vidas problēmas, eh, un mēs eh, tagad esam pieņemši šo jauno zaļo kursu, bet eh, tīrākais un efektīvākais enerģija avots ir kodola enerģija. Esmu pārsteigts, ka ir tādas rumāņu organizācijas, kas ir pret koslidoju staciju, bet Rumānijā taču ir pašiem savs kodola reaktors. Tad varbūt viņi aizstāv savu kodolu enerģijas ražotāju intereses. Protams, arī tādi Bulgārijas eh, pilsoņi, kas, kas, ir, eh, kas viņiem arī piebalso, bet nu, domāju, ka arī viņiem ir kādas savtīgas intereses. Daži no viņiem eh, pat patiesībā kļuvuši par upuri tām, nu, ka viņiem varbūt nav pietiekams veselības aprūpes, nu jā, nu tādas problēmas jau pastāv, jā, nu. Bet es domāju, ka varbūt, ka runājam par cilvēkiem, kuriem vairāk ir problēmas ar, ar, ar mentālo veselību. Es runāju ar ekspertiem. Es nekad neiešu ķēpāties ar kādu amatieru un neprašu atzinumiem. Cilvēki, kas ir saņēmuši atbalstu no apšaubāmiem avotiem, lai, lai uh, es sarūpētu mums lūk šādā, šā, šo lūgumu rakstu. Un visi eksperti, kurus diemžēl ir parakstījuši, nu, Bulgārijas, Rumānijas pilsoņi, lūdzot uh, slēgt uh, radioaktīvu atkritumu uzglabāšanas poligonu Bet eh, nu, te mēs saskaramies ar augstiem zaļiem aktīvistiem, ekoloģijas eh, entuziastiem, tā teikt, eh, reāli darīt skādi Eiropas līmeņa projektam. Šis projekts izveidot radioaktīvu atkritumu apglāšanas poligonu atbilst valdības lēmumam, tas atbilst visām starptautiskajām un Eiropas prasībām. Tas ņem vērā un atbilst visiem tiesību aktiem. Tā skaitā arī 2011. Eh, eh, gada direktīvu. Kā arī likumdošana, kas regulē atbildīgu radioaktīvo atkritumu pārvaldību. Tas atbilst arī eh, starptautiskās kodola enerģijas aģentūras prasībām un rekomendācijām, uh, viss ir ievērots, viss ir kārtībā. Un, kā es sacīju, visi gan nacionālajie, gan starptautiskie standārti ir pilnībā ievēroti. Esam arī ievērojuši citu valstu paraugu praksi un pieredzi. Un šis, eh, šajā poligonā ir paredzēts eh, droši apglabāt eh, vidējas un zemes kodola aktivitātes atkritumus. Ir veikts arī ietekmes izvērtējums uz vidi un cilvēku veselību. Protams, svarīgākais mērķis ir nodrošināt to, lai cilvēka veselība neciestu un, un arī saglabātos labs uh, vides uh, status, stāvoklis. Tātad. Un, protams, ir uh, ievērots arī tas, lai netiktu negadījumi, lai netiktu, nenotiktu noplūdes. Balstoties šo ietekmi uz uh, vidi, izvērtējumu, kas ir veikts pēc Eiropas standartiem, ir nu, pieejami dažādi citi dokumenti. Un, un viss, uh, tas nozīmē to, ka ir ievērota adekvāta procedūra, ir um, kārtīgi veikts uh, izvērtējums par ietekmi uz vidi atbilstoši Eiropas tiesību aktiem. Un um, to visu ir. Uh, apliecinājusi arī Bulgārijas tiesa, pieņemot savu, savu nolēmumu šajā lietā. Un šis tiesas lēmums ir jārespektē. Mm, attiecīgā komiteja ir atzinusi šo nolēmumu. Un ar to procesu bija caurskatāms, kāds arī ticis atzīts. Ietekmes uz vidi procedūra ir pilnībā ievērota un veikta. Uh, atbilstoši visiem atbilst, tātad, um, tiesību aktiem. Aicinu jūs ņemt vērā to, ka ir notikušas arī rūpīgas konsultācijas. Priekšsādātāja uh, saka, ka lasiet lūdzu nedaudz lēnāk, jo tulka netiek līdzi. Un es mēģinu vienkārši ietaupīt jums eh, laiku, bet, bet labi, es eh, tagad nedaudz lēnāk lasīšu. Tātad. Vēlos jūs aicināt ņemt vērā to apstākli, ka ne tikai Bulgārijā, bet arī Rumānijā ir notikušas publiskās konsultācijas. Nu, nav izskanējuši nekādas iebildes no kompetentu iestāžu vai, vai, vai citu partneru puses. Nu, tādēļ vēlos uzsvērt, ka šie tā sauktie lūguma raksti ignorē visas šīs procedūras. Eh. Ir veikts adekvāts ietekmes uz vidu novērtējums. Ir tāpat arī eh, ar investīcijām šajās iekārtās ir bijis viss kārtībā. Tādēļ vēlos eh, pavaicāt, nu kas tad ir šīs tā sauktās vīdes organizācijas, kuras uh, te faktiski nerīkojas atbilstoši vidas aizsardzības mērķiem, bet gan vienkārši vēlas apstādināt projektu, kas tiešā veidā saistās ar Bulgārijas saistībām, tātad apstādināt kodolreaktoru darbību. Neskatoties uz to, ka radioaktīvu atkritumu pārvaldība ir atbildīga. Šie lūguma raksti ir klāji meli, kas uh, parāda Bulgāriju un Eiropas Savienību sliktā gaismā. Un nu, mēs redzam, ka ir dažas organizācijas, kas uh, ļaunprātīgi izmantos šīs iespējas, kas vēlas nomēnot mūsu valdību, tiesu. Un tās ļaunprātīgi izmanto arī savas uh, tiesības ies, iesniegt lūgumrakstus. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka mūsu rīcībā ir viss nepieciešamā informācija un pierādījumi, kas liecina par to, ka šis, šī lūguma raksts ir jāslēdz. Paldies! Muchísimas gracias. Lielas paldies. Un tagad Svitānovu kungam vārds. I'll speak in Bulgarian as well. Paldies, es arī steikšos bulgāru valodā. Es gribētu teikt, ka, kā SMT pārstāvis. Gribu norādīt, ka jebkādas aizdomas attiecībā uz drošību, kas nāk no iedzīvotāju puses, ir tikuši uztvērtas ļoti nopietni. Protams, ka mums ir jārīkojas saskaņā ar uh, visiem noteikumiem, un ir pilnībā jāizteno kā Eiropas, tā arī nacionālie tiesību akti. Uh, Tāpēc es arī gribētu aicināt šo lūgumrakstu slēgt, bet kā Bulgārijas pilsonis un uh, sociāldemokrāts, es gribētu teikt, ka mēs esam pret jebkādiem centieniem padarīt kodolenerģiju par politisku jautājumu. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra. Lielas paldies. Tagad Radzis kungs. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Paldies, priekšādātāji! Kolēģi! Noteikti nevaru piekrist lūgumrakstu autoru viedoklim par kozlidojas kudola reaktoru un radioaktīvo atkritumu glabātuvi. Visu procedūru ietveros Bulgārija ir informējusi Rumānijas valdību eh, par to, ka piektais un sastais reaktors. To darbība ir paildzināta, un esam arī atbildējuši uz visiem jautājumiem, kur uzdevusi Rumānijas valdība. Nu, cik tālu runa ir par komisijas veiktajām darbībām, jāsaka, ka nav nekāda iemesla uzskatīt, ka ir pārkāpti noteikumi. Un, ja runa ir par radioaktīvo atkritumu glabātuvi, nu tad tas ir saistības, ko B B Bulgārija ir apņēmusies saistībā ar 1. līdz 4. reaktoru slēgšanu. Nu, tas viss pilnībā saskan arī ar konvenciju par izmantotās degvielas drošu uzklabāšanu. Uh, un eh, drošu kodola atkritumu pārvaldību. Tā ir arī direktīva, kas pieņemta 11. gadā. Nu, un saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktu prasībām, drošības standartiem, ko noteikusi Starptautiskā atomenerģijas aģentūra attiecībā uz eh, atkritumu pārvaldību līdz 2030. Eh, gadam visas juridiskās prasības ir tiekušas īstenotas. Arī saistībā ar vidi, kodoldrošību. Par atkritumu glabātuvi runājot. Ir ticis veikts ietekmes izvērtējums uz vidi uh, pirmajā fāzē. Saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem un konvenciju, kas atrunā pārobežu aspektus. Ir bijis daudz diskusiju, ka Bulgārijā, tā arī Rumānijā ir arī pamata nolīgums par dialogu abu valstu starpā. 2016. gadā Rumānijā noturēta arī uzklausīšana. Jā, to laika izskanēja 23 jautājumi no Rumānijas iedzīvotāju puses, un Bulgārijas iestādes ir sniegušas rakstisku atbildi. 2017. gadā. Bulgārija sniedz ļoti plašu informāciju par atkritumu glabātuvas būvi. Tolaik ekspertu grupa no komisijas secināja, ka atkrituma glabātuve nerada nekādus draudus nevienai valstī, nevienā no aspektiem un tas ir arī ticis apstiprināts e, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā. Balstoties uz to visu, e, komisija lēma neveikt nekādas papildu darbības e, pret Bulgāriju un Rumāniju. Ņemot to visu vērā, es uzskatu, ka lūguma rakstu būtu jāslēdz. Ņemot vērā visu pieejamo informāciju, mēs varam secināt, ka kodolreaktoru darbības pagarināšana un arī radioaktīvu atkritumu glabātuves būve ir atbildusi visām prasībām, un arī komisija ir nonākusi pie tāda paša secinājuma. Paldies! Gracias, senora Auken. Paldies, Alkāna kundze. Es šķiet izmantošu šīs vibrunā dāniski. Jeg, var, jeg har været lidt utryg ved at høre, hvordan. Jāsaka, ka bija mazliet pārsteigta dzirdēt. Dažas lietas, kas šeit izskanējušas. Ir skaidrs, ka valda satraukums. Tūs ir arī Dānijā par uh, radioaktīvajiem atkritumiem. Un bija ļoti grūti atrast vietu, kur noglabāt radioaktīvos atkritumus. Nu, lūk, tad mēs eh, tos nosūtām uz Bulgāriju, tur šķiet viss ir kārtībā, nekādu um, iemeslu satraukumam nav, ir atrasts risinājums, bet tad izrādās, ka pusi pasauli uzskata, ka tā ir problēma. Nu jā, es laikam esmu mazākumā, jo šai jautājumā izsakās lielākoties Bulgāri, un uh, viņu rokās ir arī lēmumu pieņemšana šai jautājumā. Um, bet es domāju, ka mums tomēr vajadzētu šo lūgumu rakstu novirzīt arī NV komitejai un noskaidrot viņu viedokli. Un tāpat uh, interesants ir komisijas viedoklis. Ir skaidrs, ka komisija nevēlas radīt liekas problēmas Nu, bet skaidrs taču ir, ka lielākā daļa dalībvalstu gribētu rast labu risinājumu radioaktīvajiem atkritumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu izrādīt mazliet vairāk cieņas iedzīvotājiem, kur ir izmantojuši absolūti juridiski pamatot veidu, kā paust savu satraukumu. Un tas ir mēģinājums uh, liet gaismu pār šo jautājumu. Un mums ir jānodrošina sabiedrības drošība. Nu, man tiešām prieks, ka Bulgārijā viss notiek lieliski, kad mēs varam visus eh, kodola atkritumus vienkārši sūtīt uz Bulgāriju. Es nezinu, varbūt to varētu kaut kā paskaidrot labāk arī Vācijai, jo viņiem nekāda neizdodas tikt galā ar saviem kodola atkritumiem. Lūk, kā jau teicu, gribu to sūtīt uz NV komiteju. Slavako kungam vārds paldies. Nu, es tikai gribēju pavaicāt. Eh, lūk, ko es īsti nezinu, kurš jums teica, ka visi radioaktīvie atkritumi ir tikuši noglabāti Bulgārijā. Atkārtošu, nezinu, no kurienes jums nāk šāda informācija, ka visi radioaktīvi atkritumi kaut galā nonāks Bulgārijā. Es tiešām gribētu uh, pabeigt savu sakāmo, ja atļausit. Nu, varbūt jūs gana daudz nezināt par uh, kodolstācijām, par enerģijas ieguvi. Es nezinu, uh, nu, kur esat ņēmusi arī to, ka Dānijas kodola atkritumi nonāks Bulgārijā. Nu, tas ir uh, tikpat absurdi, cik absurds ir šis lūgumraksts. Paldies! Have... Mm, Nu, lūk, es nezinu. Varbūt kaut kas ir pazudis tūkojumā. Nu, mazliet eh, ar humoru izteicos. Gluži vienkārši jūs norādījāt, ka viss ir pilnībā droši. Nu, tad varbūt tās valsts, kas atkrituma problēma nespēja atrisināt, varētu nosūtīt visus Bulgāriju, kur viss ir lieliski un droši. Nu, es nezinu, es gan neusticos drošības situācijai Bulgārijā. Bet nu, tā, tāda mana дāņu nostāja. Разбира се, уважаема колежки, може да складираме вашите отпадъци, стига да платите. Благодаря. Slabakov kungs, nu, protams, mēs varam parūpēties arī par Dānijas kodola atkritumiem, bet tad par to būs jāmaksā. Gracias. Yes, of course. Uh, ahora para terminar es... Paldies! Tagad noslēgumā, lai pielikt punktu šim lūgumu rakstam, dosim vārdu autoram divas minūtes. <clears throat> Благодаря. Аз само мога да. Paldies! Varu tikai pasmieties par šo politisko ķīviņu. Gribētu paskaidrot. Es esmu vicepriekšādātājs Nacionālā kustībā ar nosaukumu ekoglāstnosts. Runa ir par caurskatāmību vidas jautājumos. Es nepārstāvu tādu pašu nosaukumu politisko partiju. Eiropas Savienības direktīva ir tikus transponēta Bulgārijas tiesību aktos. Un tur ir teikts, ka ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts no neatkarīgas struktūras puses. Nu, un runājot par kodolkritumu glabātuvi, un es runāju tikai par šo glabātuvi, šis te it kā neatkarīgais novērtējums, nu, to ir veicis uzņēmums, kas īsteno dažādus kodola projektus. Risk engineering ir uzņēmuma nosaukums, un šis uzņēmums dod naudu visiem politiķiem. Es slēdzu debatas. Viss. Pēc eh, tam, kad uzklausījām eh, autoru, komisiju, deputātus, parlamenta grupu pārstāvjus, prezidentūras priekšlikums ir slēgt lūgumu rakstu, jo eh, komisija skaidri norādīja un lika noprast, ka Eiropas tiesību akti netiek pārkāpti, tāpēc slēdzam Um, the, the micro, we didn't hear you. Sorry. Sorry. I'll just say I... Atvainojos. Gribētu tikai teikt, ka es iebilstu. Es gribētu šo lietu tad skatīt koordinātoru sanāksmē. Nu, nevar šādu lēmumu te pieņemt. Nav kvoruma. Piedalās pavisam neliels skaits komitejas dalībnieku. Priekšsēdētāji runā bez mikrofona. Chair, is it absolutely is it possible just to fill up? Nu, zālē ir cilvēki, kas nav komitejas dalībnieki, uh, Eh, nāk no viens un tās pašas valsts, un tad mēs te kaut ko izlemsim. Nu, es neuzskatu, ka tā ir atbilstīga procedūra. Nē, nu labi, ja jūs tā domājat, ok, bet es domāju, ka tā nav godīga attieksme pret lūgumrakstu autoriem. Auhens kundze, jūs man ļoti labi pazīstat, zināt, ka esmu ļoti taisnīga savos apsvērumos. Esmu uzklausījusi pilnīgi visus. Lūdzu, mirklīti, Auhens kundze, Dombavski kungs, slēgsim debates. Augans kundze man ļoti labi pazīst. Es esmu taisnīga, kad pieņem lēmumus, esmu uzklausījusi lūgumrakstu autors, esmu sveikusi viņus un vienmēr esmu teikusi, ka šī ir, mm, šīs ir ieejas durvis pretī Eiropas institūcijām. Tā tad izskatījām lūgumrakstu, uzklausījām komisiju, komisija atšķirībā no iepriekšējās m, mm, petīcijas, kur bija cita tēma. Uh, ļoti, kur bija runa par Beļģijas gadījumu, nu, teica, ka netika pārkāptas Eiropas direktīvas. Un pēc tam, kad uzklausījām deputātus, lūgumrakstu komitejas locekļus, tad EKR locekļi, ETP locekļi un sociālistu deputāti un zaļie, tātad tika uzklausīti sociālisti EKR un ETP Tautas partija arī lūdza mm, slēgt eh, lūgumu rakstu pēc komisijas uzklausīšanas. Mēs esam demokrātisks parlaments, demokrātiska komiteja, tātad eh, vispirms iz, eh, izpildam reglamentu, jo ir kvorums, es arī pati esmu šīs komitejas locekla. Un tad uzklausījām parlamentārās grupas, komisiju, vairums parlamentāro grupu. Uh, piekrita komisijai un lūdza slēgt šo lūgumu rakstu. Es neko nedaru pret reglamentu, pret parlamenta demokrātiju un pret eh, lūgumrakstu komitejas eh, demokrātiju. Tāpēc skatīsim nākamo punktu, slēdzam mm, šo lūgumrakstu. 13. punkts lūgumraksts 827 šķērsvī 2018 ko iesniedza Grieķijas valsts piedarīgā Olgā Daskalī par iespējamiem nopietniem ēst tiesību aktu pārkāpumiem Eh, licencēšanas procedūrā, kad tika licencēts četras spēkstacijas, kas atrodas Misolongi komunā Grieķijā. Olga Daskalī šķiet ir ieradusies brīnišķīgi. Sveicam jūs mūsu vidū. Piecas minūtes jūsu runai, lūdzu. Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγιο Τελοκαρνανίας. Es nāku no Misolongi eh, komūnas, esmu Misolongi arī uh, pašvaldības locekle, esmu uzklausījusi arī Mursijas reģiona problēmas, iepriekš par tām dzirdēju, bet tagad dodamies uz citu uh, vietu, vēsturisku lagūnu. Mēs Misolongi, otra lielākā lagūna, dabas parks, kur vērot putnus. Tā ir Natūra 2000 aizsargājumā teritorija. Tur ir viena no 11 zonām, kas ir Ramsāra konvencijā. Tā tad īpaša teritorija, kur vērot putnus. Arī Barcelonas konvencijas ietvaros Natūra 2000 Tā ir runa par dabas, eh, dabisko mantojumu. Dabas pārku apkārt ir arī meži, bet kas tad ir problēma? Dabas parkā, ko aizsargā mm, konvencijas un instrumenti, mēs mēģinājām, mm, tika mēģināts izveidot elektrostacijas. Mm, Nebūt ne tālu no upes ar eh, plūdu riskiem. Tādējādi 11. pants līguma par Eiropas Savienības darbību tiek pārkāpts, jo netiek eh, respektēts, eh, nespektēta reģiona ilgspējīga attīstība. Ir aizsardzības elementi šai reģionā, tātad mm, viss, kas aizsargā zvejniecību, augsnes un tā tālāk. Kā tad mēģināt kā var eh, mēģināt mm, izveidot četras spēkstacijas šādā aizsargājumā zonā. 191. pāns eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību tiek pārkāpts, netiek eh, ievērots piesardzības um, princips, nav ietekmes novērtējums veikts par šo zonu. Um, kur tiek augsnes veidots, un tad, nu, ietekmes novērtējumā ir elementi, kas uh, ir neprecīzi. Tātad, ja kāds iepazīstās ar ietekmes novērtējumu, tad varētu domāt, ka vispār runa par ko pavisam citu. Jo, piemēram, šeit ir runa par ietekmi vienas nedēļas garumā, bet jāmēra taču gada garumā. Viens vai divi sārgi ir, nu, principā tā tāda krāpšana, apzināta krāpšana, lai maldinātu sabiedrību. Arī metodoloģija ir kļūdaina. Mm, biomasa nerada dabas gāzi, nevar uh, radīt sintētisko gāzi. Tātad pētījumā tiek jauktas divas lietas, un tas eh, nepavisam nav zinātniski. Un eh, tiek celtas, eh, veidotas četras spēkstacijas tajā pašā teritorijā. Lai nebūtu jāprasa enerģētikas iestādes atļauja, tas savukārt ļoti būtiski maina kopainu lagūnām. Nav bijusi nekāda konsultēšanās, atzinums. Iedzīvotāji par to uzzināja tad, kad jau sākās celtniecības darbi. Nebija vispār tiesība īstenot savas likumīgās tiesības, un bija tādas mm, spontānas rīcības pašā pašvaldībā arī iedzīvotāju kolektīvi, tirzniecības un rūpniecības kameru, un tur bija vesela virkne. Tas pats notiek arī citās Grieķijas teritorijās. Misalongi pašvaldība atbalsta to. Ir arī dažādas rīcības, kas um, notiek Grieķijā. Attiecībā uz 28.2009 direktīvas pārkāpšanu par dažādiem uh, enerģijas eh, avotiem, tāpat arī tas, eh, kā tiek izmantotas eh, augsnes. Un tas viss notiek absolūti netaisnīgi. Esam vērsušies pie ministrijas, nebija retroaktīvā rīcība. Vairāk miljonu eiro ir iztērēti reģionām, kas nāk no koordinācijas programmām, piemēram, PIK mm, programma un uh, ir uh, iztērēts ārkārtīgi daudz Eiropas līdzekļu naudas. Nu, tad nu, tāda krimināla mm, nevēlēšanās, kā to var nosaukt. Nu, mēs mēģinām glābt uh, situāciju. Viens no ienākuma avotiem ir zvēja, ir arī cilvēki, kas mm, dzīvo no lauksaimniecības, tāpat ir mitrāji, kas ir uh, pasaulē atzīti, un ja netiks noraidītas eh, šīs atļaujas, tad atkal eh, tiks nodarīts gauži mūsu videi, un eh, reģionā ir vienprātība. Dažādi spēlētāji to jau ir atzinuši. Ekrānā ir redzami izgriezumi no avīzēm, kur tiek noraidīts, noraidīta ideja par četru spēkstaciju celšanu Bijām pārsteigti par Eiropas komisijas reakciju. Tā taču ir uh, Eiropas Savienības līguma sargātāja. Šie līgumi tiek pārkāpti. Aicinām nekavējoties rīkoties, lai atļaujas tiktu atsauktas. Lai Grieķijas iestādes pārtrauktu darbus un atvainojos par to, ka tik gari izteicos. Paldies! Un tagad ir jāuzklaus komisija. Olspaita kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Liels paldies eh, lūgumrakst iesniedzējai. Šis eh, ir eh, tas mm, gadījums, ko saucam par individuāli sliktas piemērošanas gadījumu. Tas ir noteikts uh, reģions, kas nav saistīts ar atbilstību vai ar kādu struktūrālu problēmu dalību valstī. Komisija uzrauga informāciju, ko mēs saņemam no šīm individuālām sūdzībām, ir sūdzība iesniedzēji un tāpat arī no uh, lūgumrakstiem saņemam, bet kā komisijas paziņojumā skaidri teikts un iekšējās vadlīnijās, kur, kas ir saistošs uh, Digi uh, Uh, environment un jebkuriem citiem mm, uh, dienestiem, ka mēs uh, neizmantojam vēstules par pamatojumu, lai izmeklētu šos individuālos gadījumus. Te, mm, principā, Grieķijas tiesnešiem būtu tas jāvērtē, viņi varētu nu, reāli novērtēt šo situāciju, nevis mēs ir eh, lietas, kas nav saistās ar Eiropas Savienības tiesībām, un tad tas eh, jāspriež vietējā līmenī, un vietējais, vietējiem tiesnesim ir tādas pašas tiesības kā Eiropas tiesnesim. Viņam ir pilna loma, kad ir jānosaka šīs lietas, jārisina šie jautājumi. Un tāpēc mēs turpinām mm, sekot līdzi, kas eh, notiek, ir gadījumi par neatbilstību. Un nu, mēs neizmeklējam šādus individuālus gadījumus, tāda ir mūsu pozīcija. Labi. Un tagad vārds deputātiem. Agir Sabir kungs. Paldies! Es uh, klausos, ko saka komisija, un esmu apjucis. Uh, Šeit komisija saka, ka Grieķijas eh, valdība nav ievērojusi Eiropas tiesību normas, Eiropas eh, likumus, kuriem ir jāregulē visi projekti šajā konkrētajā jomā katram projektam ir jāievēro tiesību normu noteikumi. Bet tagad komisija saka, nu, lūk, šis ir konkrēts gadījums, šajā konkrētajā gadījumā mēs neko tādu nevaram darīt. Un tāda reakcija nevieš uzticību, kad ir dažādi projekti un ir pārkāpumi. Komisijai tomēr vajadzētu mēģināt ko darīt, reāli pieņemt pasākumus, jo ir gadījums, kurā dalību valsts pārkāpj Eiropas vides normas. Ir acīm redzam, ka ir jāpieņem pasākumi. Un pēc komisijas e, izpētes šis rezultāts ir skaidrs. Nu, rezultāts bija ļoti skaidrs, tāpat kā tas bija arī lūgumraksta iesniedzējas prezentācijā. Lūgumraksts jāsaglabā atvērts, uh, Un ne tikai, jo komisijai ir jāizmanto visi tās rīcībā esošie līdzekļi, tai tādu ir daudz turklāt, lai šīs Eiropas vidas tiesību pārkāpums, pārkāpums, ko veids Grieķijas valdība, tiktu atrasināts pēc iespējas ātrāk. Paldies, Augens kundze! I totally... Es pilnībā piekrītu iepriekšējam runātājam. Es eh, neteiktu, ka esmu šokēta, jo tā ir tāda ļoti slikta ieraža komisijā. Raudzīties uz vides tiesību aktiem it kā tas būtu kas nenopietnas. Nu jau gadiem esam to redzējuši un arī atkal šorīt rezolūcija tika apstiprināta, kur bija gada ziņojums un, un tur bija teikts, ka tam jāpieliek punkts. Komisijai tagad ir jā uzņemas viens no saviem vissvarīgākajiem uzdevumiem - būt līguma sargātājai. Un tagad to atstāt valsts tiesu ziņā. Ja redzam, ka ir būtisks tiesību pārkāpums. Nu jā, to, jūs sakāt, ka to varbūt nevar tā pateikt, bet nu tad tas ir jāizpēta. Nu, cik es to tā arī sādzirdēju, ka tur bija ļoti stratēģija tika vērtēta tikai tās ietekme nedēļas garumā, nu jums ir jāpa, jāpamato, ka nav nekāda alternatīva. Tāpat bija arī līdzīga attieksme, ļoti augstprātīga Natūra 2000 sakarā. Nu jā, ka tā tāda mm, nacionāla zaļo specifika, bet es domāju, ka vajag runāt par to ar eh, Šefkoviča kungu, jo tas eh, ir mm, viens no centrālajiem elementiem mūsu komitejas darbā. Jāmēģina teikt komisāram, ka viņiem ir eh, jāuzņemās ļoti svarīga loma, ir jāpild šī loma būt līguma sargātājiem. Uh, Nu, citādi eh, pilsoņi tiek pamests novērtā, un tas ir eh, tik ļoti dramatiski, tāpēc arī daudz cilvēku neustic Eiropas Savienībai. Paldies, Aukens kundze! Un tagad Alkau Alkabines kungs. Paldies, es eh, neatkārtošu vēlreiz to, ko kolēģi jau teica nedz arī atkārtošu lūgumraksta iesniedzējas argumentus. Mm, eh, otro reizi eh, mēnešu laikā mēs runājam par eh, Grieķijas situāciju. Skatām tātad lūgumrakstu, kur ir runa par aizsargātas zonas eksploatāciju, ko aizsargā natūra. Uh, kas ir ļoti skaista, dabiska josla, kā es skūrlēs, par kur runājām iepriekš. Komisijas atbilde katreiz ir šāda, ka atbildīgā iestāde, kurai jārisina jautājums, tā ir, e, tā atrodas Grieķijā, nu vai tad e, valsts tiesām tas ir jārisina. Mūsuprāt, ļoti liekulīga atbilde. Jo tad, kad e, mēs izveidojam vides uh, satvaru, atjaunīgiem resursiem. Būs uh, grupas, kas veiks investīcijas, jo jāteic arī, ka Grieķijas iedzīvotāji izjūt ļoti lielu nodokļu slogu, notiek uh, masīvas atlaišanas no darba, un tas ir uh, iepriekšējās valdības, Sīrijas un arī uh, jaunās demokrātijas politikas rezultāts. Sirīza ieviesa noteikts lietas. Un, kad mēs runājam par uh, veselības tēmām, tad uh, komisija nevainībā mazgā rokas. Kad mēs runājam par biošķīdumu uh, vai biomasu, um, mēs katrā ziņā Nu, to nepieļausim. Mēs esam izvirzījuši šo jautājumu par mūsu valsti, mēs esam iesnieguši lūgumu rakstu Grieķijas parlamentā pētīciju par eh, teritoriju, kas netālu no Misolongi, no pašvaldības puses, lai teiktu, ka nav tā, ka pašiem pilsoņiem tagad ir jāsargā uh, šīs teritorijas, tad, kad ir lielie uzņēmumi, starptautiski multinacionāli uzņēmumi, kas vēlas sākt savu darbību, un beigu beigās sākas ļoti bīstams ceļš. Pilsoņiem ir jāizskata dažādi elementi, jāsaglabā lūgumraksts atvērsts, un pēc tam jau jāskatās, kāds būs atbildes, kas pie mums nonāks. Nu, tiek teikts, ka nevar kļūdīties divas reizes, bet šeit gan vairāk kārtīgi tas redzams. Nu, kur tad mēs beigu beigās nonāksim? Man arī jāsaka, ka ir šokējoši, ka komisija savā paziņojumā raksta, ka šīs mm, lūguma raksts ir bez plašākām stratēģiskām sakām un tamdēļ varētu tikt efektīvāk mm, izskatīts nacionālā līmenī. Kuram ir tiesības, ko tādu definēt? Mēs redzējām no lūguma raksta iesniedzējas teiktā, cik ļoti svarīgs ir šis temats. Daudzi kolēģi arī par to runāju. Par eh, Eiropas direktīvu ievērošanu šajā sakarā tas ir ļoti izšķirīgi, īpaši tagad ar strateģisko jauno zaļo kursu. Tātad priekšlikums visiem tiem pēc tam, kad uzklausījām visus eh, tos deputātus, kas izteicās, saglabāsim lūgumrakstu atvērtu, aicināsim komisiju izvērtēt padziļināti lūgumrakstu iesniedzējas eh, apgalvojumus un arī pēc tam izpētīt arī atbilstību notikumiem ar Eiropas Savienības tiesībām un starptautiskām konvencijām, vai par to tad varam vienoties. Es atvainojos, es aizmirsu dot gala vārdu lūgumrakstu iesniedzēju. Divas minūtes, lūdzu, runājiet lēni, bet ievērojiet runas laiku. Es atvainojos cūkiem. Es eh, biju ļoti aizrāvusies vakardien, atbraucu no Misulungi. Es tikai vēlējos komentēt jautājumu komisijai. 2014. gadā tika piešķirtas licences bez kādām konsultācijām. Neviena konsultācija nebija, nevienu atļauju neprasīja e, vietēji, vietējās struktūras. Un, kad notika vēršanās tiesā, tad bija nokavēti termiņi, un mēs esam vērsušies tiesā, bet uh, Bieži vien tiesa nespried pēc būtības. Viņa teica, ka lūk, teri, termiņi nav ievēroti, gala termiņš nav ievērots. Nu, tādas ir uh, situācija un uh, nacionālās uh, Eiropas tiesības ir pārkāptas. Vietējai kopienai ir jābūt informētai par plānojumiem, jo tad, kad ir šādi uh, plāni, kā labiekārtot vai kā mainīt teritoriju, būtu ļoti svarīgi, lai tas taptu zināms. Ja, piemēram, ja ir plāns, kas vērsts uz to, lai pastiprinātu zveju vai ietekmē augsni, nu, nevar tā ņemt un sākt celt spēkstacijas eh, Nacionālā parkā, kas ietekmēs faunu un floru. Es redzu, ka jūs jau esat eh, pieņēmusi lēmumu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, eh, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Paldies jums par to. Es vēlētos teikt, ka Misalungi lagūna ir eh, fo, faunas un floras ziņā visbagātākā Eiropā. Tur eh, redzami ļoti reti putni, augi. Un te vēlas celt eh, spēkstacijas, kas kaitēs veselībai, florai un faunai. Uh, Paldies, Daskalī kundze, atkārtošu. Mūsu priekšlikums saglabāt lūgumu rakstu atvērtu, aicināt komisiju izmeklēt tālāk šo lietu ar visu nepieciešamo nopietnību un atbildību. Vai jūs piekrītat, iebildumu nav? Lūdzu, vai kas ir sakāms? Jā, atvainojiet, laika mums nav daudz. Es domāju, būsiet apmierināti ar lēmumu, kas pieņemts labi. Iebildumu nav. Šodienai tad būsim izsmēluši darba kārtību lūgumrakstu komitejā. Tagad koordinātoru sanāksme. So, please. koordinatoru sanāksme ir tikai paredzēta politisko grupu pārstāvjiem. Visus pārējos aicinu pamest